Care kolēģi, cari kolēģi. Cienījamie kolēģi, es paziņoju priekšsēdētāju konferenci par atvērtu, tajā drīkst piedalīties arī visi parlamenta deputāti. Vispirms vēlētos atvainoties mūsu priekšsēdētāja eh, Šulca kunga vārdā, jo viņš, diemžēl, ir uh, slims, un tādēļ visu mūsu vārdā es nosūtu viņam uh, labas veselības vēlējumus. Pie mums ir ieradies uh, padoms priekšsēdētājs Van Rompuy kungs un komisijas prezidents uh, Barozo kungs. Un uh, Van Rompuy kungs, pirms es dodu jums vārdu. Odī kungs, vai vēlējāties ko sacīt? Jā, priekšādātāji. Mēs jau visi ļoti labi saprotam, ka situācija Eiropas Savienībā šobrīd ir ļoti īpaša, un tāpēc es gribēju zināt, eh, priekšādātāji, es atsaucos uz 15. 15. pāns 6. punktu no Eiropas līguma, un ko nozīmē tas, ka, lūk, ir ieradies eh, Eiropadomas priekšādātājs, lai skatos parlamentam par Eiropadomas notikumiem, uh, Un lūk, šī sapulce ir pieejama visiem deputātiem. Par to es vairāk kā ir izteicies, bet es gribēju vaicāt plenārsēdē. Eh, tas ir daudz citādāk šādā priekšādātāja konkure, konferencē, tā, tā, tas ir pilnīgi kaut kas cits. Mums taču ir vajadzīgs politiskas debats, tādas, kurot uzklausīt visi uh, iedzīvotāji, deputāti un tālāk. Es vienkārši gribētu dzirdēt, kāpēc uh, Eiropa nav priekšādātājs, nav stājies visa parlamenta priekšā, bet tikai lūk priekšādātāja konferencē. Uh, E, protams, e, ir ļoti sarežģīti tas, ka mums ir šī otra mītnes vieta Strasbūrā un jums uz turieni būtu bijis jādodas. Un te, protams, tas ir daudz vienkāršāk, tas ir traģiski, bet tik un tā jums gal galā ir politisks uzdevums, un tāpēc es gribētu jums veicāt, kāpēc jūs nesat piedalījies debatēs plenārsēdē. Denise Rodī, lejā teorikamente. Eh, paldies, Odīkungs. Eh, teorētiski jums ir pilnīgi taisnība, taču mums ir jāpieiet reāli šai situācijai. Ja mums būtu bijis jāgaida uz nākamo parlamenta sesiju, lai saņemtu šo informāciju no padomas, mums būtu jāgaida līdz nākošai Strasbūras sesijai, un mums bija nepieciešams to darīt ātri, lai mēs varētu reaģēt, ko kungs eh, šodien mums paudīs. Un steidzamība ir tas svarīgākais šobrīd. Un jūs zināt, ka mēs tehniski iemeslu dēļ nevaram izmantot plenārsēžu zāli Briselē. Un uh, līdz ar to mēs izvēlējāmies šādu formātu priekšsēdētā konferences, kas ir atvērta visiem uh, deputātiem. Un tā tad pirms es dodu vārdu Van Rompekungam, atļaujiet man lūdzu izteikt mums e, mūsu vilšanās sajūtu, ko izjūt viss parlaments vai lielākā daļa parlamenta un parlamentārās grupas, tos jau, to, to jau ir paudušas, to ir paudis arī parlamenta priekšsēdētājs, jo padomē panāktais e, kompromiss īsti neatbilst tiem izaicinājumiem, kas mums stāv priekšā. Mēs turpinām prasīt eh, mūsdienīgu budžetu, kas spētu veicināt Eiropas ekonomisko atveseļošanos un uh, izbeigt ekonomisko, finanšu un sociālo krīzi. Un, diemžēl, pieņemtais budžets tam neatbilst, Mēs nespēsim cīnīties ar eh, šodienas grūtībām, ar tādu eh, budžetu, eh, par kādu ir panākta vienošanās padomē. Šis budžets ir sliktāks par iepriekšējiem budžetiem, un tas, protams, arī neattaisno Eiropas pilsoņu cerības. Mums ir jāatcerās, ka mēs runājam par izaugsmi un mēs nedrīkstam atņemt resursus svarīgāko politiku realizācijai, kurus dalība valstis vēlas. Mums ir jāskatās uz investīcijām, uz politikām cilvēku labā, kas tiek realizēts ar šiem līdzekļiem. Mēs līdz ar to nekalpojam pilsoņu e, interesēm, un tas negatīvi atsauksies uz e, pilsoņu ikdienas dzīvi. E, un parlaments nevarēs tam piekrist. Un Rompā kungs jums vārds. Priekšsēdētāji kungs cienējamie deputāti. 7. un 8. februārī prezidenti un premjerministri, kas pārstāvēja visas 27 dalībvalstis, panāca vienošanās savā līmenī par Eiropas Savienības eh, finanšu budžetu nākamajiem septiņiem gadiem. Salīdzinājumā ar iepriekšējo daudzgadu uh, budžetu 2007.13. Eh, gadam eh, visi tēriņu griezti ir nedaudz samazināti, taču šo griestu robežās ir notikusi eh, pavirzīšanās uz skaidru prioritāšu pusi, lai veicinātu izaugsmi un nodarbinātību. Tas atspoguļo divas galvenās rūpes, kas noteica mūsu izvēli. Tātad adaptācija budžeta samazinājumiem visā Eiropā, Eiropā tāpat laikā investējot nākotnē. Un, kā ir skaidrs no preces, eh, preses, katrs valsts vadītājs centās iegūt visu izdevīgā, izdevīgāko darījumu savai valstī un saviem pilsoņiem. Nu, tas ir pilnīgi leģitīmi, bet daži vairāk uh, koncentrējās uz savu nodokļu maksātāju interesēm, bet citi uz saņēmēju vajadzībām. Uh, Man pats svarīgākais ir tas, ka kopā mēs panācām vienošanos, un tas ir labs darījums Eiropai kopumā. Mums vajadzēja rast vienošanos par trīs parametriem - par izmēru, par izdevumu prioritātēm un ieņēmumu avotiem. Tāpat laikā centošie, cenšoties veidot modernu, reālu budžetu, kas koncentrētos uz visneatliekamajākajām vajadzībām. Vispirms runājot par izmēru pašreizies ekonomiskos apstākļos varēja pieņemt tikai eh, taupīgu budžetu, jo jostas ir savilktas visur Eiropā, un Eiropas Savienība šeit nevar būt nekāds izņēmums. Daži uzskata, ka samazinājums par 3% attiecībā uz eh, kopējiem saistību griestiem ir solis atpakaļ, bet tas tā nav. Tieši tāpat kā visur citur Eiropā ļoti daudz uh, mēs ļoti daudz koncentrējamies uz to, lai padarītu vairāk ar mazāk naudas. Un ir svarīgi, lai katrs eiro nonāktu tur, kur tas var radīt vispozitīvāko ietekmi. Vairāk Eiropas nebūt nenozīmē vairāk naudas. Taču atļaujiet man, ka šis eh, saistību griestu samazinājums eh, varētu pat neizpausties kā samazinājums maksājumos gada budžetos, kurus jūs pieņemsiet. Pēdējo septiņu gadu laikā maksājumi, par kuriem nobar, nobalsojas parlaments, ir bijuši zemāki par noteiktajiem daudzgadu finanšu schēmas griestiem. 875 eh, miljardi kopā, kas ir maz zemāk nekā 908 miljardi, kas ir paredzēti eh, nākamajiem septiņiem gadiem. Jebkurā gadījumā daudzgadu budžeta griesti nemainīsies ne uz augšu, ne uz leju eh, par vairāk kā kādu procenta punktu. Bet ņemot vērā, eh, ka bija nepieciešams eh, vienprātīgs balsojums, daži politiskie komentāri koncentrējas tikai uz šo aspektu. Novembrī es pats piedāvāju 970 eh, miljārdu griestu noteikšanu, un galīgā vienošanās par 960 miljārdiem ir ļoti tūšiem ciparam lai gan daudzas dalība valstis vēlējās eh, panākt vēl lielāku salīdz, eh, samazinājumu apmēram par 30 miljārdiem manam priekšlikumam. Tālāk paskatīsimies uz to, kāds ir izdevums saturs. Ir panāktas ievērojamas pārmaiņas, un tās būtu apsveicamas. Un eh, to būtiskums ir daudz lielāks nekā nelielais samazinājums. Vispirms Runāsim par pirmās A sadaļas e, izdevumu daļu. Tajā ir ietverta zinātniskā pētniecība, inovācija, pārobeža enerģētika, transports, e, digitālie tīkli, Galileo un Erasmus projekti. Šeit ir pieaugums par 37,3% salīdzinājumā ar iepriekšējo e, daudzgadu budžetu - 37,3%. Vēl vairāk. Tas atspoguļo stabilu tendenci. Un pēdējā gadā e, šis budžets būs e, kopumā pieaudzis par 50%. Salīdzinājumā ar pašreizējo situāciju tas ir ievērojams uzlabojums. Un atkal, protams, var nožēlot, ka ne visi investīciju priekšlikumi, ko piedāvāja komisija, tika apstiprināti, taču ir maldīgi prezentēt pielāgojumus e, kā vienkārši samazinājumi, lai gan realitātē mums ir vairāk e, naudas investīcijām un izaugsmē nekā pašreizajā daudzgadu budžetā. Kohēzijas izdevumi. Tie tiks precīzāk mērķēti un vērsti uz rezultātu, un e, līdzekļi tiks vērsti uz tiem, kas, kuriem veiksies vislabāk. Un ir ļoti svarīgi no, um, izveidot sinerģiju starp makroekonomiskajiem nosacījumiem un ekonomisko uh, pārvaldību. Programmas kļūs vienkāršākas un labāk kontrolētas. Un uh, līdz ar to tiks radīts arī labāks uh, režīms trūcīgākajām valstīm attiecībā uz līdzmaksājumiem un PVN režīmu. Struktūra fondu jomā eh, trūcīgākās valstis saņems lielāku daļu no kohēzijas eh, fondiem. Un kohēzija nav nekāda atpalikus politika, tā ir politika, kas vērsta uz investīcijām nākotnē. Un arī mūsu atbalsts vistrūcīgākajiem iedzīvotājiem ir palicis nemainīgs. Treškārt, atbildot uz jaunatnes bezdarba pieaugumu, kas ietekmē katru ceturto jauno Eiropieti, katru otro dažās valstīs, jaunā 6 miljārdu iniciatīva dos savu ieguldījumu, lai eh, palīdzētu risināt šo dramatisko situāciju. Tas ir pārsteidošs piemērs, eh, kā darbojas sociālā dimensija mūsu budžetā. Ceturtkārt par lauksaimniecību. Politikas joma, ko eh, finansē galvenokārt tikai Eiropas līmenis. Uh, Šeit mēs fokusējamies uz dzīves līmeņa uh, uzlabošanu uh, lauku reģionos, uz ilgspējīgu pārtiks ražošanu un uh, zaļāku darbības praksi. Lauksaimniecība nav pagātne, bet pateicoties KLP reformām, tās relatīvais svars budžetā samazinās un tas tā arī turpināsies. Līdz septiņu gadu periodu beigām pirmajā KLP pīlārā uh, Izdevuma daļa eh, sastādīs aptuveni 27% no kopējā budžeta. Tas ir daudz mazāk nekā kādreizējie 75% 70. gados. Piektkārt. Izdevumi drošībai un eh, pilsonībai. Šeit uh, ir pieaugums par 26,8%. Tā ir joma, uh, kas koncentrēs uz Eiropas līmeņa sadarbību un šis pieaugums to arī atspoguļo. Sestkārt, ārējās, ārējās attiecības. Šeit pieaugums ir 3,3% reālos skaitļos. Mēs turpinām pildīt savas saistības sas, sakarā ar globāliem jautājumiem un tūkstošgadus attīstības mērķiem. Eiropas attīstības fonds, pretstatā tam, ko es esmu redzējis nav samazinājies, bet ir gluži otrādi pieaudzis. Septītkārt. Pat administrācijas sadaļā ir neliels pieaugums, un tas ir saistīts ar uh, jaunajiem izaicinājumiem un uzdevumiem un uh, Eiropas Savienības paplašināšanos, bet tas slēpi ievērojamās pūles, ko nāksies pielikt mūsu darbiniekiem. Uh, kuru skaits samazināsies saskaņā ar komisijas priekšlikumu, palielināsies eh, darba laiks, kas jāstrādā, un palielināsies arī pensionēšanās vecums. Taču Eiropas Savienībai joprojām būs efektīvs civildienests. Daži no eh, jums gan ir izteikuši šaubas par to, bet skaitļi runā skaidru valodu. Un visbeidzot, mēs eh, veltam zināmu laiku avot citu uh, eh, finansēšanas avotu um, pusē, proti pašu resursiem. Mēs uh, nolēmām, ka dalībvalstīm ir nosakāmas mazākas kompensatorās izmaksas attiecībā uz dažādiem nodokļiem, un mēs domājam arī par jauniem pašu resursu avotiem, jaunu PVN sistēmu un nākotnes finanšu darījumu nodokli. Mēs panācām kompromisu uh, par ļoti grūto uh, atlaižu, speciālo atlaižu jautājumu. Cienījamie deputāti, es vēlētos runāt arī par kritiku, kas ir izskanējusi attiecībā uz šo vienošanos, īpaši neatbilstību starp uh, saistībām un maksājumiem. Uh, Būtībā tas ir ļoti eh, tuvu tam, kas tika paredzēts iepriekšējā daudzgadu budžetā, bet eh, tajā laikā mēs eh, strādājām pie schēmas, lai varētu uh, savienot uh, vai mēs tiltu pār šo plaisu. Mēs centāmies panākt maksimālu iespējamo elastību, tā lai būtu adekvātas maksājuma apropriācijas, lai mēs varētu pildēt savas likumīgās saistības. Uh, un e, nepieciešamība pēc tā e, mums to ļoti. E, Jebkurā gadījumā es gribētu sacīt, ka Eiropas parlamenta loma ir bijusi ļoti svarīga šajā procesā ja, m, mm, varbūt pat vairāk nekā jūs varētu iedomāties. Parlaments, protams, ir uh, aizstāvējis domu, ka Eiropas Savienības izdevumi nav tieši salīdzināmi ar dalību valstu uh, izdevumiem, jo tie ir vērsti uz investīcijām. Uh, parlaments ir uzturējis dzīvu šo te jautājumu par pašu resursiem Un uh, parlaments ar zinām, zināmiem panākumiem ir aicinājis eh, iekļaut elastības eh, klauzulu un pārskatu klauzulu. Abas tās ir minētas padomas secinājumos. Parlaments ir fokusējies arī uz nepieciešamību koncentrēties uz tām jomām, kuras ir vērstas uz izaugsmu. Lai arī tas varbūt nav izdarīts tik lielā mērā, kā komisija sākotnējā priekšlikumā, jebkurš salīdzinājums uh, kur ir jāsalīdzina salīdzināmas lietas. Proti, ja mēs salīdzinām šo uh, daudzgadu finanšu schēmu ar iepriekšējo, uh, tad uh, pieaugums atsevišķās jomās ir ievērojams. Pat ja mēs runājam par kopējo izdevumu sādaļu, vēlētos atgādināt, ka iepriekšējās sarunās par iepriekšējo daudzgadu finanšu schēmu, tad samazinājums bija mīnus 13% salīdzinājumā ar sākotnēju priekšlikumu, bet šobrīd tas bija tikai 8%. Vienošanās parāda kolektīvu atbildību no Eiropas līdera puses, taču mēs ļoti labi apzināmies, ka mm, galīgais nolīgums joprojām būs jāpanāk un jāvienos arī ar parlamentu. Es atgādinu saviem kolēģiem, ka viss, par ko lēma Eiropas padome, tas bija mandāts ļoti spēcīgs padomēji un tās prezidentūrai, lai tās turpinātu diskusijas ar parlamentu. Un tā iedējādi Eiropas padome izpild, ir izpildījusi savu lomu saskaņā ar līgumu 15. pantu uh, definēt vispārējo politisko uh, Eiropas Savienības virzību un prioritātes. Un tagad uh, mums ir jānodod darbs un jāpanāk vienošanās ar parlamentu. Un neaizmirsīsim, ka Saņēmēji rēķinās ar to, ka jaunais budžets sāks darboties no 2014. gada 1. janvāra. Septiņu gadu investīciju budžets ir spēcīgs paredzamības faktors. Bez tā mēs varam uh, tikai plānot vienu gadu uz priekšu par līdzekļi, līdzekļiem. Zinātnieku, ne, nevalstiskās organizācijas, universitātes, vietējās pašvaldības visā Eiropā, e, tiem visiem tas būs milzīgs trūkums, solis atpakaļ. Lielie projekti ir atkarīgi no ilgāka laika, no ilgāka laika perspektīvas. Uh, Un eh, tagad, kad mūsu ekonomikas eh, lēnām atgriežas, es domāju, septiņu gadu eh, perspektīva Eiropai būs pozitīva zīme. Lai izvairītos no kavēšanās un neskaidrības, es aicinu parlamentu rīkoties ātri. Uh, alternatīva cenšoties panākt eh, tos griestus, kādi bija iepriekšējā daudzgad finanšu periodā, mēs, eh, tas būs solis atpakaļ. Mēs zaudēsim reformas, par kurām esam vienojušies, un nonāksim strupceļā arī attiecībā uz nepieciešamo tiesisko pamatu. Tādēļ eh, um, vēlu jums un īrijas prezidentūrai visu to labāko, lai virzītos uz priekšu. Es ceru, ka mēs varēsim panākt vispārēju vienošanos par daudzgad finanšu schēmu. Un uh, mūsu diskusijas balstīsies uz faktiem un skaitļiem un padarīs to visu iespējumu cienījamie deputāti. Bez daudzgadu budžeta mūsu darba kārtība ietver arī diskusijas par tirzniecību. Tirzniecība var potenciāli palīdzēt mums panākt uh, Eh, izaugsmas un darbvietu jomā eh, tikpat daudz, cik daudz gadu budžeta vienošanās. Zaļā gaisma, lai sāktu tirzniecības sarunas ar ASV, eh, tika momentā atsaucīgi uzņemta uh, Par to liecina kopējais paziņojums, ko sniedza prezidents Obama un es un prezidents Barozo, lai uh, sāktu sārunas par transatlantisko tirzniecības un investīciju partnerību. Tālāk, divus gadus pēc Arābu pavasara Mēs uzskatījām, ka ir e, īstais laiks, lai uh, pārskatītu atbalstu demokrātiskajai uh, izaugsmai šajā reģionā mēs joprojām saglabājam savu klātbūtni šajā reģionā. Un visbeidzot, runājot par Malī, mēs apsveicam Francijas iniciatīvu, ko atbalstīja citi Eiropas un Āfrikas partneri. Eiropas Savienība ir apņēmības pilna izmantot visus instrumentus tās rīcībā, lai atjaunotu demokrātiju un konstitucionālo kārtību Malī. Cienījamie kolēģi, priekšsēdētāji kungs, Līdz ar to es beidzu savu uzrunu un gaidu ar interesi jūsu komentāriem. Paldies priekšēdī un rompoju. Un līdz to, to dod vārdu komisijas prezidentam Barozu priekšsēdi, godātie deputāti. Paldies par uzaicinājumu un iespēju ar jums pārspriest Eiropadomas sanāksmes rezultāts, kas notiks 7. un 8. februārī. Pirms es sākšu runāt par nākamo daudzgadu finanšu plānu, es gribu pieminēt vēl vienu ļoti svarīgu tēmu, par kuru eh, runāja šī Eiropa doma, eh, proti tirdzniecība. Un šajā jomā svarīgi eh, tālajoši lēmumi tika pieņemti. Kā jūs ziniet, pirms dažām dienām ASV prezidents, Eiropa domas prezidents un es pats paziņoja par procesu uzsākšanu ar mērķi panākt uh, E, tālajošu brīvās tirdzniecības līgumu starp ES un ASV, tātad transatlantisko tirdzniecības un investīciju partnerību. Ļoti svarīgs uh, solis mūsu darba kārtībā, izaugsmē un darbietām. Darbiet un izaugsmē jābūt mūsu prioritātēm visos mūsu centienos runājot par daudzgad finanšu plānu. Kad es piedalījos plenārsēdē Strasburā, e, dienā pirms Eiropadomas sanāksmes, es uzsvēra, ka mums ir nepieciešams konstruktīva vienošanās, kas atspūgļotu iepriekšējās apņemšanās par izaugsmu, investīcijām, konkrētspēju un ES 2020. gada darba kārtību. Es sacīju, ka mums ir vajadzīgs finanšu plāns ar spēcīgu atbalstu kohezijas politikai, uh, Eh, kohezijas politikai un ārpolitikai, eh, kas paust solidaritāti pasaules trūcīgākiem. Es arī iestājos par lielāku akcentu uz Eiropasko eh, dimensiju un Eiropeisko pienoto vērtību. Eiropadomē es, cik skaidri vien iespējams, valsts valdību vadītājiem atgādināja šo <clears throat> akcentu nozīmību Un tiešām valsts valdība vadītāji pielika visas polīņas, lai panāktu risinājumu, kas viņiem visiem būtu pieejams. Rezultāts bija daudzgad finanšu plāna uh, kopējais uh, apjoms, kas bija krietni eh, mazāks par to, ko mēs piedāvājām. Tātad ar samazinājumiem, kas atspūļojas gandrīz visās budžeta pozīcijās. Tas atspūļo sarunu procesa realitāti, kurā piedalījās 27 dalībvalstis, uh, un ir jāpanāk vienprātība, vienbalsība. 960 miljārdi eiro uh, apropriācijas un 908,4 miljārdi uh, uh, maksājumu bija tātad šo saržģīto sarunu rezultāts, un tajās iesaistījās mazāka grupa saņēmēji Eh, tātad devēji, kas gribēja vēl mazāk, vairāk samazināt budžetu, un saņēmēji, kas gribēja vairāk eh, līdzekļu saglabāties budžetā. Un es Eiropadomē paudu, ka eh, tēriņa līmeņi, pa ko vienojušies valsts valdību vadītāji, ir zem Eiropas komisijas uh, uh, nosauktā ambiciozā uh, mēģa, uz ko mums jātiecas, lai panāktu izaugsmu un darbvietas nākamo gadu gaitā. Citādi beigas. Uh, Eh, un tomēr, neskatoties uz to, par ko panāš šī vienošanās, tagad parlamentam ir jāiesaistās sarunās ar padomu un komisiju ir gatava šajā procesā to atbalstīt. Priekšsēd, godāti deputāti, neskatoties uz uh, eh, maziem samazinājumiem, kas lika vilties, mums ir līdzsvaroti un realistiski jānovērtē rezultāti un jāatzīst, ka daži pozitīvi soļi spērti uh, un arī es izaugsmas un darbvietu darba kārtības jomā. Eiropas parlamenta akcents līdz ar to ir saglabātajā skaitā arī Connecting Europe. Un tomēr, uh, neskatoties uz to, tātad, ka uh, budžets uh, apjoms ir mazāks par to, ko pie, prasīja komisija, uh, tas saglabā atbalstu uh, Transeiropas tīkliem, uh, transportā pat no 1,5 miljardiem būs pieaugums uz vairāk nekā 24 miljārdiem nākamā periodā. Un pirmo reizi mums būs arī 5 miljārdi eiro investīcijām enerģijas infrastruktūrā ES līmenī. Tāpat Eiropa padomu vienojās palielināt būtiski eh, pētniecības un inovāciju budžetu kā arī Horizon 2020 programmai, kā arī Erasmus visiem, Erasmus for All programmai. Pirmoreiz mēs arī esam nolēmuši atbalstīt eh, MVU eh, programmu ar nosaukumu Kosme. Un Eiropadom vienojās eh, par jaunu, eh, eh, jauniešu bezdarba maznāšanas iniciatīvi. Uh, 6 eh, miljardi eiro ir atlicināti tam, un eh, tā ir apņemšanās es līmenī rīkoties, eh, lai risinātu šo politisko un sociālo izaicinājumu, kas neļauj cilvēkiem ienākt darba tirgu. Un tās pasvitro Eiropas Sanības sociālo dimensiju, kā arī turpina komisijas pūliņas, kuras tās uzsāk uz pagājušajā gadā astoņām dalībvalstīm kopā, kuras ir smagās kāras jauniešu bezdarbs. Un tas arī ap, eh, atbalstīs jauniešu garantiju un citas pasākums es līmenī. Bija arī ne, eh, nepieciešams, un es uz to uzstāju, saglabāt vistrucīgākajiem atbalsta programmu. Eh, daži tam pretojas, un tādēļ es domāju, ka tas, ka izdevās to saglabāt, ir panākums. Daži pirms Eiropadomas argumentēja, ka subsidiaritētāts uh, apsvērumu dēļ Eiropas uh, Savienība ne, nevarot, nedrīkstot atbalstīt uh, mūsu sabiedrībās trūcīgākos. Es priecājos, ka šis redzējums neguva virsroku. Uh, lauko, zemkopībai uh, ir tātad arī turpmāk paredzēti būtiski um, līdzekļi un arī ilgspējīgai. Uh, Lauksaimniecības politikas zaļināšana uh, ir uh, prioritāra Mūsu plānos solidaritātes dimensija tika pastiprināta pieņemot noteikums līdzfinansēšanai un iepriekšējai finansēšanai. Ņemot vērā īpašo situāciju, viss <clears throat> um, uh, vājākos reģionos un dalībvalstīs bez šiem pasākumiem vairākas dalībvalsts vienkārši nespētu izdarīt tos valsts investīcijas, kas ir vajadzīgas tagad, 2014. 2015. gadā, un šīs investīcijas šīm valstīm un šiem reģioniem ir nepieciešams steidzami. Visu sarunu laikā es uzsvēru, ka nevar būt daudzgadu finanšu plānu bez Eiropas parlamenta piekrišanas. Eiropas parlamenta mēķi tika skaidri pausti jau starposmu ziņojumā, ko jūs pieņemat pagājušā gada oktobrī, un ļoti skaidri e, to tās pauda Eiropas parlamenta prezidents valsts valdību vadītājiem e, Eiropadomas sanāksmes laikā. Nevar būt šaubu, ka īrijas prezidentūrai tagad ir jāiesaistās nopietnās sarunu procesā ar Eiropas parlamentu padomas vārdā. Daudzgad, nākamā daudzgada finanšu plānā būtisks elements ir elstību, ko jūs e, pamatot pieprasījāt. Un, kā arī es uzsvēru Eiropadomas sanāksmē, bez pienācīgas elastības daudzgad finanšu plāns, e, par ko vienošies valsts valdību vadītāji, nes, nedarbosies. Komisija uzskata, ka 51, 2 miljārdu eiro atšķirība starp um, uh, uh, maksājumiem un apropriācijām var tikai tad saglabāt, ja mums ir pietiekoša elastība, lai Eiropas Savienība varētu pildīt savus pienākumus, ko te uzliek līgums, tie skaitā 323. līguma pāns. Un, lai tas izdotos, mums ir jābūt ne, iespējai uh, pārnest līdzekļus uh, uh, no viena budžeta gada uz nākamo, kā arī no vienas budžeta pozīcijas uz nākamo. Elstības eh, eh, tātad starp gadiem un eh, budžeta pozīcijām nozīmība es uzsvēru, kā arī starp maksājumiem un apropriācijām. Šis elements ir tikpat svarīgs vismaz kā uh, maksājuma kopapjoms. Tātad kapacitāte efektīvi terēt paredzētos līdzekļus. Un šī kapacitāte lielā mērā būs atkarīga no risinājumiem attiecībā uz elastību. Un ko es domāju ar elastību? <clears throat> Tātad es domāju maksimāli iespējamu elastību. Tāpat kā Eiropas parlaments, mēs uzskatām, ka paša resursu sistēmas reforma ir nepieciešama. Jāturpina darbs uz komisijas ierosinājumu pamata. Eiropas parlaments, kā jūs ziniet, protams, atbalsta e, daudzgaļu finanšu plānu vidas termiņu pārskatīšanu, ņemot vērā e, to, ka finanšu plāns aptver septiņas gadus, es e, piekrītu, ka pārskatīšanas klauzula būs nepieciešama. Es to skaidru uzsvēru Eiropadomas sanāksmes laikā. Komisija ir atbildīga par budžetu un tajā nodrošina e, līdzekļu. E, labā pārvaldībā, bet tas būs iespējams tikai tad, ja notiks tēriņu rūpīga uzraudzība un elstība tiks nodrošināta, ko ir pieprasījis parlaments. Un visbeidzot, gribu īsti pieminēt šī gada budžeta situāciju. Komisija piekrīt parlamenta bažām par eh, maksājuma apropriāciju līmeni. Atgādinu paziņojumu, ko parakstījuši trīs institūciju vadītāji pagājušā gada beigās, kas paredzēja nepārprotam, ka komisija pieprasīs papildus maksājuma apropriācijas, ja mums būs pierādījumi, ka esošais budžets ir nepietiekošs, lai atbilst vajadzībām. Un tas neapšaubām tā ir, to mēs varam sacīt jau šodien. Paziņojumā arī skaidri tika pausts, ka Eiropas parlaments un padome pieņems pozīciju par katru uh, budžeta papildinājumu, iespējami drīzāk, lai nepieļautu uh, maksājuma apropriāciju uh, iztrūkumu. Priekšsēd godātie deputāti, mēs jau esam redzējuši pirmās politiskās reakcijas no Eiropas parlamenta puses par politisko vienošanos, ko panākuši valstu un valdību vadītāji. Šīs dienas diskusijas būs svarīgs elements tajā, lai parlaments varētu e, savu <clears throat> sarunu pozīciju precizēt. Kad tā būs notikusi šī precizēšana, mēs Eiropas e, komisija spēlēsim savu lomu, lai panāktu uh, vislabāko iespējamo uh, vienošanos ne tikai šīs institūcijas interesēs, bet uh, Savienības 500 pilsoņu vārdā, kas sagaida no institūcijām un to pārstāvjiem uh, panākt rezultāts drīz. Paldies par uzmanību! Es paldies Barazo kungam! Tālāk došu vārdu EPP grupas priekšādātājiem Daulu kungam lūdzu. Priekšādātājiem. Godātais padoms priekšādātājiem. Mīļais Herman Van Rompuy, godātais Zemanuel Barozo, dāmas un kungu, godātie kolēģi. Pēdējā Eiropa padomas sanāksmē uh, redzējām, kas notika. Tā bija tā, tie, tā bija tā dirgošanās un kālēšanās savā starpā, un vēsturiski tas tiešām nav glīts moments. Un to es jums saku, godātie draugi, uzreiz no paša sākuma. Es arī pats esmu Eiropietis, protams. Uh, Un tieši šajā brīdī, kad Eiropas Savienības kompetences ir svarīgākas kā jebkad iepriekš, kad esam nonākuši pie tik ļoti sarežģīta no brīža, kad dalībvalsts nevar ieguldīt līdzekļus, mums ir vajadzīga papildus pievienotā vērtība Eiropai. Un tāpēc mums ir jāuzņemas atbildība par lietām, par ko esam izteikuši saistības. Un jāpārliecinās, un, un e, jāpārliecinās, ka varam palīdzēt valstu budžetiem. Gribu atgādināt atsevišķām dalībvalstīm, ka mūsu kopienas pamatā galu galā ir tiesiskums, līgums. Tas ir mūsu primārais likums virzīšanās spēks. Un jāsaka, ka jūsu pieņemtais lēmums iet pret šiem līgumiem un saistībām, tāpēc, ka šajā gadījumā, piemēram, tiek apiets parlamentu atbilstīgo institūciju uh, lēmumu un tiek ignorēts parlamentu kā likumdevēja tiesības. Uh, Un tāpat arī jāatcerās, ka maksājumu eh, apropriācijas, kas ir ievērojami mazāks nekā saistību apropriācijas, vienkārši nozīmē deficītu. Un deficīts savukārt ir pretrunā jebkuriem noteikumiem, kas iekļaut līgumiem. Un tāpēc tur taču ir teikts, ka budžetam ir jābūt līdzsvarotam 2012. gadā, kā jau tika teikts. Uh, bija jau jānoslēdz budžets ar 16 miljardiem eiro deficītu, un tāpēc es domāju, ka šādā gadījumā attiecīgas ambīcijas izvērto turpmākiem sešiem gadu, gadiem ir deficīts pilnībā jānovērš. Citādi tā būs pilnīga katastrofa. Un te jau nu redzējām, kas noticis tajās dalībvalstīs, kur bija pārliecīgs deficīts. Nedrīkstam šādu situāciju atkārtot Eiropas mērogā. Un tāpēc, godātais Barozo kungs, priecājos, ka jūs par to runājat, par šiem papildus maksājumiem, maksājumu apropriācijām, kuras ir pietri, pietrūcis. Tādu deficītu nedrīkst pieļaut. Un šī, šis budžeta princips ir jā, jārespektē. Eiropa pēc šīs, pēc šīs Eiropa padomas, manuprāt, iet nepareizajā virzienā. Mums ir jāatcerās par savu atbildību, mums ir eh, reizēm man rodas sajūta, sajūta ka solidaritātes ievērojami pietrūkst. Un viss šķiet, par ko runāja dalību valstu vadītāji, bija atlaids, atlaids un atlaids. Un, katra, un katrs valsts pārstāvis ļāvās egoismam un tikai aizstāvēja savu valstu intereses un nevis Eiropas uh, Eh, intereses. Galu galā Eiropas Savienība dibināta uz Eiropas mērogu principu, uz eh, kopējo arēnu. Un nedrīkstam skatīties tuvredzīgi, mums ir jāskatās daudz tālākā nākotnē. Tāpēc esam vīlušies par to, kādā veidā šajā uh, sanāksmē tika Eh, tika panākta vienošanās pretrunā līgumam. Man Rompēkungs par to man ārkārtīgi žēl. Iestādes nav strādājušas tādā veidā, kā tam vajadzēja strādāt. Mums vajadzēja daudz ciešāk sastrādāties, daudz tuvāk pietuvināt. Arī jums vajadzēja pietuvināt savus viedokļus Eiropas parlamenta domām. Tas ir fakta konstatējums. Es tāpat arī zinu, ka nevienā mirklī parlamenta viedoklis netika ņemts vērā. Mēs esam jau izteikuši ļoti daudz brīdinājumus un domas, un gal galā esam pieprasījuši atbildības uzņemšanās, un tāpēc eh, mums atkal jāsēž pie sarunu galda un, un jābūt pārskatāmiem savā rīcībām. Tad dodiet mums šos skaidrus detalizēt, par, kur jūs, par kuriem jūs spriedāt. If those Un tad skaidri un gaiši paskatīsimies uz Eiropas Savienības politikām, kas paredzēts izaugsmai un nodarbinātībai. Nedrīkstam e, priekšādātāja kungs, pateicoties Lisabonas līgumam, e, šo situāciju nekā citādi uztvert. Galu galā mēs esam nonākuši pie daudz līdzsvarotākas situācijas ar šo līgumu noteikts mūsu kā līdzlēmēja tiesības Un mums tepat laikā ir tikai iespēja pateikt jā vai nē. Nē, tā nedrīkst būt. Dalība valstis šobrīd ir lūk likuši priekšā mums priekšlikumu, nu tad turpināsim sarunas un piemērosim līgumu pilnā tās iz, tā izpratnē. Un tāpēc arī mums taču jāuzņem savu atbildību. To paredz Lisabonas līgums. Galu galā šis budžets veido tikai vienu procentu no Eiropas Savienības IKP. Un mēs esam apņēmušies taču rekapitalizēt banku Spanijā. Tas ir mazāk nekā summas, ko veltījām šādiem banku rekapitalizācijas pasākumiem. Un jāsaka, te nerunājam par daudz līdzekļiem. Bet te galu galā runājam ne tik daudz par apmēru, kā par saturisko jēgu. 27 dalībvalstis ir vienojušās eh, par budžetu, kas ir mazāks par 1%. Un viņi runā par kopēju nākotni, Van Rompuy kungs. Nu, mēs ļoti labi apzināmies, kāda ir arī mūsu atbildība šai ziņā. Un pēc uh, Eh, jūsu deklarācijā mēs jums varam apliecināt, ka šis parlaments nav tāda, eh, tā, tāda institūcija, kas eh, staigā ar degunu mākoņos. Nē, mēs zinām, ka ir vajadzīgs reāls budžets. Reāls budžets, ar kuru varam bruģēt ceļu uz nākotni un kas būtu godīgs pret visām dalību valstīm. Tam jābūt realistiskam arī tādā ziņā, ka mums ir jāspēj īstenot savas saistības. Mums ir jāspēj spēcināt Eiropas Savienības politikas arī investīciju jomās. Realistiskam tam jābūt arī tāpēc, ka mums ir nepieciešams izvairīties izvairīties no deficīta. Nedrīkstam pieļaut deficītu, un es to gribu uzsvērt vēl vienreiz. Tāpēc priekšādātāji mūsu saistībām ir jābūt skaidrām, ir jābūt šai pārskatīšanas klauzulai pēc trim gadiem, tā lai mēs no jauna varētu atkal šo budžetu vērt vaļā un to apspriest, jo mēs nekad nevaram pieņemt tādu taupības budžetu, kas attiektos uz visiem septiņiem gadiem. Tas nav nopietni. Ir vajadzīga šī pārskatīšanas klauzula. To mēs pieprasām. Un mēs vēlamies, lai tiktu piedāvāt, lūk, arī reāla elastība. Un elastība laikā no 2012 un 2013 gadu var būt ļoti ļoti atšķirīgi. Un kā jūs redzat, šīs elastības rezultātā mums pietrūks 16 miljārdu eiro šogad. Tāpat, protams, jādomā arī par fin daudzgadu finanšu plānu efektivitāti. Tas nozīmē, ka ir vajadzīgi pašu resursu, tā lai Eiropas Savienības budžets netiktu sistemātiski pakļauts šāda veida šantāžai. Nedrīkstam šādām nesaprātīgām prasībām pakļauties. Tas iet pretim visiem principiem. Tas ir tā, tāds joks. Galu galā. Uh, Tāpēc es skaidri gaiši pieprasu, ka ir nepieciešama 2014. gadā īstenot atbilstīgas vēlēšanas Eiropas parlamentam, tā lai tas varētu atbilstīgi rīkoties. Mēs esam apņēmušies darboties Eiropas labā un nevis starpvaldību konferences labā. Mēs esam uzņēmušies saistības Eiropas priekšā, īstenot kopīgas Eiropas politikas, nodrošināt izaugsmi, nodarbinātību. Mēs ticam, ka Eiropas saistības ir jāuztver nopietni. Mēs ticam Eiropai, kur tiek īstenots tiesiskums, tas tiek respektēts, un mēs ticam tādai Eiropai, kas aizsargā savus iedzīvotājus grūtos krīzes laikos. Paldies par uzmanību! Grazie, grazie. Paldies, um, priekšsēdi. Dol, un tagad vārds Svobodas kungam. Paldies. Priekšsēdi, padoms priekšsēžu kungs. Vissvarīgākais, ko jūs šodien sacījāt un arī iepriekš sacījāt, ir, ka šis ir budžeta projekts, par ko vēl jārunā. Un es jau pašā sākumā vēl sacīt, ka runa ir nevis par detaļām, bet par principiem par kuriem vēl jāvienojas, lai par šo budžetu varētu vienoties. Tād, kāds tas budžets ir šodien, mēs nevaram atbalstīt, e, tādu, tāds tas negūs vairākumu šajā parlamentā. Jūs gribat mums ieskaidrot, ka visur uh, ir pieauguma tikai summa samazinās, bet jūs nepārliecināt mūs, kā tas darbosies. Par šo brīnumu, ka summa um, samazinās, bet viss svarīgās pozīcijas pieaug, mums jāpastās mums vairāk, tas nav pieņemami. Pētniecībai, attīstībai jūs eh, sacījāt, jūs pūlējāties vairāk uh, atbalstu panākt. Labi, ka ir šāda pūliņa, eh, bet uh, šāda prioritāte uh, pat pa sevi varbūt nepietiek. Nav jāsalīdzina tikai to, kas bija vakardien un kas ir šodien. Ir runa par to, kas šodien nepieciešams. Un tāds bija komisijas e, prezidenta budžeta e, priekšlikuma ideja. Un es komisijas priekšsēdžu kungu es redzēju arī daudz jūsmīgāk nekā šodien runāt par šo vienošanos. Mums ir, nav jābūt Keynes teorija milzīgiem piekritējiem, lai sacītu, ka mums ir vajadzīgs anticiklisks, nevis prociklisks budžets, un šis budžets ir tipiski prociklisks. Jā, pēc Eiropas parlamenta prasības jūs e, jauniešu garantija esat iekļauši, kas mums sociāldemokrātiem vienmēr šķiet ļoti svarīgi. Uh, Bet vai jūs tiešām uzskatiet, ka ar šiem 70 miljoniem mums piekritīs, pietiks, ņemot vērā jauniešu bezdarbu, kas tik strauji pieaudzis Eiropā? Un vai jūs tiešām uzskatiet, ka ņemot vērā Eiropas sociālo krīzi, eh, sociālā fonda <clears throat> budžets būs pietiekošais, to nespēju iedomāties? Jūs runājat par tirdzniecību. Kāpēc tad globalizācijas fondam ir tik maz līdzekļu paredzēta tādā laikā, kur globalizācijas <clears throat> ietekmē mums noteikti būs eh, auguši bezdarbs? Uh, Tas nav pieņemts, tas neatbilst mūsdienu vajadzībām. Otrakārt, <clears throat> konkrētspēja. Par to viss vienmēr runā skaisti. Eiropas eh, konkrētspēja esot jāveicina. Tas taču nenotiks tā, ka mēs samazinam algas un atalgojumu. Par infrastruktūru tiek tērēts drusku vairāk nekā iepriekš, bet joprojām daudz par maz. Un jūs to tās, starp citu, pieminiet, digitāla darba kārtība, komunikācijas infrastruktūra tā ir pēc padomus priekšlikuma vairs vispār nav paredzēti līdzekļi. Kā tad, lai mēs attīstam šau platjoslas e, ekonomiju un infrastruktūru, ja tam nav paredzēti līdzekļi? Tā ir liela kļūda, īpaši, kas attiec uz mūsu tautsemniecības modernizāciju treškārt. Uh, uh, ir Eiropā arvien pieaugoša nevienlīdzība un uh, nabadzība. Mēs redzējām Dienvidā Itālijā, kas var tikt ar pūliem panākts un kas ir nepieciešams. Van Rompuy kungs, valdība vadītājs, nezin, kad jūs pēdējo reizi pastaigājat <clears throat> par strādnieku rajonu. Es kaunos, kā tur izskatās dažā labā Eiropas strādnieku rajonā. Un tad varbūt mums jābūt pateicīgiem, kā prezidents Brozus sacīja, ka mazliet kaut kas tiek tērēts pārtīks palīdzībai lai gan tas ir mazāk nekā līdz šim paredzētais. Tas taču ir skandāls, ka mēs Eiropā nesam spējīgi pret šo nabadzību cīnīties, un tomēr ir pieaugoši debati par uh, uh, nabadzības migrāciju, īpaši no Rumānijas un Bulgārijas. Uh, Lielbritānija ir vadošā šajā debatē, Farāža kungs ir tādu ļoti salkanu um, vēstuli nosūtījis Bulgārijai, Rumānijai, bet viņš un daudz citu neizrāda solidaritāti. Vācijas pilsētu uh, padomu nesen sacīja, ka jā, mēs arī reģistrējam šo nabadzības migrācijas pieaugumu, un arī Vācijā tiešām tas tā ir vērojams. Kā, lai mēs tiekam ar to galā šo problēmu? Daudzi uzdod šo jautājumu. Cīnisms ir tas, ka mēs neko nedaram pret šo nabadzības pieaugumu, ka neparedzam vajadzīgos līdzekļus, lai kontinentu trūcīgajos reģionos varētu tikt izdarīts investīcijas, lai viņi nebūtu spiesti izceļot, bet varī, varētu palikt savā valstī un atrast darbvietas. Šīs cīnisms, šī pretruna starp to, eh, par ko daudzi uh, uh, sūkstās uh, attiecībā uz šo uh, nabadzības migrāciju Eiropā un par to, kas, uh, ka mēs neko nedaram uh, šīs nabadzības ap, kurošanai, to mēs nevaram pieņemt. Un tad par formālu. Septiņu gadu priekšsēd Van Rompuy. Vai jūs variet man nosaukt kaut vienu valsti, kas pieņem septiņu gadu budžetu? Vai jūs variet norādīt uz to? Tātad e, Lielbritānijā, Vācijā, citās valstīs nav ilgtermiņa uh, uh, projekti. Viņi tādas projekts īsteno ar ik gada budžetiem. Septiņu gadu tas ir nepieņemams skaitlis. Tas būtu pieņemams, ja būtu liels budžets, bet ar šo mini budžetu kas ir uh, sadalīts uz septiem gadiem. <clears throat> Vai jūs domājat, ka uh, tā vai tā mums jāsmierinās ar to, ka uh, izaugsmas šajos septņos gados Eiropā nebūs? Un tad šī pārskatīšanas klauzula nevis efek, uh, tādu vispusīgu, bet efektīvu. Tas ir viens no priekšnoteikumiem. Mēs sarunās ar īru padomus prezidentūru varētu panākt vienošanos. Un tas, protams, attiec arī uz elstību. Elstība. elstība ko parlaments prasa, ir tiešām eh, tas, ko jūs esat nolēmuši, ir eh, daudz par, eh, tas ir pilnīgi nepietiekoši. Un visbeidzot, runa ir ne tikai par skaitļiem, bet par filozofiju. Ja mēs Eiropā gribam nomirt badā, nomērdēt Eiropiešu badā, tad budžets ir pareizes instruments. Kamerona kungam varbūt viņa vīzijai tas arī atbilst, to es saprotu, bet es nesaprotu, ka tik daudz valsts valdību vadītāji tam piekrituši. Varbūt pārliecināti, ka mēs uh, neatbalstīsim šo Eiropas nomērdēšanu. Mēs šo budžetu noraidīsim. Ja nebūs fundamentāls saruns un šī budžeta būtiski grozījumi, lai mēs to varētu atbalstīt. Paldies. Lielas paldies, Svopunas kungam, tālāk došu vārdu Ferhoštāt kungam, lūdzu. Well, say, uh... Nu, pirmām kārtām, Van Rompuy kungs, Es gribu teikt, ka es savā uzstāšanās negribu, izteikšu kritiku, bet tas nav domāts jums personīgi. Es saprotu, ka jūsu darbs nav viegls, jums paspēja rast vienošanās starp 27 valstu un valdību vadītājiem, un viņiem jāspēj visiem pateikt jā šim budžetam. Nu, un tad rezultātā, lūk, redzam, pie kā mēs nonākam. Tonijs Blērs 2006. gadā teica, nekad mūžam vairs. Viņš to tā arī pateica. Nu, lūk, atkal esam nonākuši pie tie tieši tās pašas situācijas. Mans viedoklis un man analīze, analīze ir šāda. Gal galā tas ir tāds kopīpējs, mēs tikai atkārtojam iepriekšēju, atkal daudzgad finanšu plāns tiek no jauna pārkopēts, tāds kā tas iepriekš ir bijis, un tā arī ir. Nu jā, kaut kādas nelielas korekcijas, nelielas, neliela groziņa, nu mazliet eh, mazāk līdzekļu kultūrai, mazliet vairāk novatorismam, Un tas turpmākiem visiem septiņiem gadiem, nu tas nozīmē mazāk par pieciem miljardiem eiro gadā pētniecībai un novatorismam. Tas ir 4%. 4% no ikgadējā budžeta, kas, lūk, ir kaut kā pārvirzīt no vienas līnijas uz citu, un komisija, protams, prasīja vairāk, dubultu summu, bet, pārēj, bet pārējā gadījumā visā, jāsaka, tiešām te tikai ir pārkopēts iepriekšējais daudzgad finanšu plāns, un iepriekšējā gadā mums jau vajadzēja 41 Eh, dažādu atlaidi. Atlaidi pēc atlaides izņēmuma, pēc izņēmums derogācija, pēc derogācijas iezīmētus līdzekļus un tā tālāk. Lai panāktu to, ka valstis saka, jā, nu, ir tagad šādi 53 atsevišķi gadījumi atlaides, derogācijas, ko man šeit ir saraksts. Tas man ir šeit arī līdzes katreiz tādu sagatavoju kopā ar Lamasūru, un pagājušais bija 41 izņēmums. Nu, tagad ir 53 izņēmumi. Atlaides izņēmumi, derogācijas iezīmēt līdzekļi un tā tālāk, lai ied nopirktu šo valstu atbalstu valstu. Lūk, tā tas padomē notiek šīs sarunas. 2008. gadā tas bija tieši tāpat, un šodien, 13. gadā, tas nav mainījies. Un tad ir nonāk pie sava otrā punkta, kas, manuprāt, ir ārkārtīgi svarīgi. Respektīvi, ka šis daudzgadu finanšu plāns patiešām ir ļoti problemātisks, jo tas, kā es to saprotu, rada reālu fiskālu deficītu Eiropas Savienībā. Es runāju par pavisam vienkāršu lietu, par šiem maksājumiem, pietrūkstošajiem maksājumiem. Jūs jau ļoti labi zinat, Van Rompuikuns, E, tajā laikā, kad es biju Beļģijas premjers, Tad e, Beļģija toreiz bija šis Eiropas pacients, tā slimā valstiņa, un mums katru gadu bija arvien augstākas saistības, un viss bija lieliski, bet maksājumi vienmēr bija mazāki, un pēc desmit gadiem bijām nonākuši pie lielākā valsts deficīta 80. gados Eiropā. Tieši šādā veidā domājot, un šķiet, ka tagad redzam to atkārtojamies Eiropas līmenī. Var dot jums skaitļus. Uh, Kopumā šie uz nākamo gadu pārliktie maksājumi, kas e, nav iekļauti saistībās, bija 60 miljārdi 2000. gadā. 130 miljārdi tas bija 2006. gadā. Un šogad, šī gada beigās, te runāsim par 230 vai 250 miljardiem eiro sa tādu saistību, ko nenoseks pie, noteiktie maksājumi. Un pēc šī daudzgada plāna šī summa, šis maksājumu, vajadzīgo maksājumu pa, tālāk pārliekumais apjoms būs virs 300 miljardiem eiro. Nu tad runājam ar, jūs sakat, vajadzētu pārvarēt plaismu. Kādu plaismu te mēs pārvaram šeit? Nē, gluži otrādi, mēs tikai to padziļinam ar šo daudzgadu finanšu plānu. Un labākais veids, kā tam prātoties, būtu panākt atbilstīgi līdzvarot saistības starp maksājumiem un saistībām. 95 uh, eh, lūk bija tajā gadā, Nu, tad vajadzētu samazināt uz 904 gadiem uz nākamo gadu pārliekumu maksājumu apjomu, tā lai tas pēc tam nu, būtu zem 90 un tā tālāk. Ja nevēlamies radīt papildus fiskālu deficītu un parādu Eiropā. Nu, tāpēc, oficiāli runājot, līgumā teikts, lūk, budžetā nedrīkst būt deficīta, bet realitātē, ko redzam, pēc šī daudzgada finanšu plāna kopējais parāds, neapmaksāto saistību parāds būs 300 miljardu eiro apmērā Eiropas Savienībā. Un mans beidzamais punkts ir par pašu resursiem. Es tiešām nesaprotu, kas tur jums notika. Komisija bija ļoti labs priekšlikums, vai ne tā? Man rompoja kungs, jūs taču to ņēmāt it kā vērā ar sevo novembra priekšlikumā, vai tad ne tā? Uh, tieši tādā veidā, kā to lika priekšā komisija. Lūk, šis PVN, kas sāktos ar 2021. Eh, gada eh, janvāri, Un lūk, arī šis finanšu transakciju nodoklis tika ņemts vērā tā, lai varētu samazināt e, dalību valstu ieguldījumu budžetā. Bet ko es redzu šodien secinājumos? Nevienu komentāru par to tur nav. Nē, turpmāk atkal turpināsim darbu pie v, PVN un vēl joprojām apspriedīsim iespējamu FTT jeb finanšu transakciju nodokli, bet nekāda konkrēta priekšlikuma netiek izteikti. Nu, par to esmu ārkārtīgi vielies priekšādātāja kungs. Es tiešām nedomāju, ka šis ir daudzgad finanšu plāns, ko parlaments var pieņemt. Nē. Un es domāju, ka šeit iespēja pastāv tikai viena Eh, sarunas var turpināties, bet tām jāturpinās pamat, pašos pamatos. Un ir jābūt vai tad nu kaut kāda veida pārejas klauzulē, jeb ir jābūt darbības izbeigšanās klauzulē, kur, piemēram, teikts, ka pēc nākamām vēlēšanām šim padomēju un parlamentam no jauna ir jāapstiprina budžets, ja vēlamies turpināt tā darbību. Tas ir vienīgais veids, kā panākt to, ka šis budžets darbojas un ir funkcionējošs, un tikai tā to varam darīt demokrātiskā veidā. Paldies! Paldies, paldies Ferhofštāta kungam. Tālāk došu vārdu Durānas kundzei no zaļo grupas. Lūdzu. Paldies priekšādātāji. Nu tiešām, šeit jau mums netiek likts priekšā budžets. Tas tiek tikai dots kaut kāds tāds Eiropadomes Eh, au, darba augļus, kas faktiski ir pūstošs augļus, tur ir viss šīs atlaides, izņēmumi, derogācijas un tālāk. Tas nav budžets. Un kad Van Rompuy kungs jūs salīdzinat šo finanšu plānu ar iepriekšējo, nu tad jāsaka, jūs tiešām veicat tādu salīdzinājumu, kas nav pašos pamatos atbilstīgs. Nedrīkstam salīdzināt pagot, pagātni ar nākotni. Mums ir vajadzīga ekonomiskā izaugsme. Mēs nedrīkstam, iepriekšējos septiņus gados situācija bija pavisam citādāka. Un es tiešām nevaru iedomāties, kā šādas lietas nes nesalīdzināmas vietas var salīdzināt. Nu, piemēram, kaut vai Vācijas budžetu ņemsim, vai tad to varam arī salīdzināt viņu septiņu gadu budžetu ar viņu septiņu gadu nākotnes budžetu? Nē. Tas nav budžets, tas tika pieņemts pilnīgi nepārskatāmā veidā. Jūs sakāt, lūk, skaitļi tiks mums nodot, kur tad tie iet, tos neredzam rakstiskā veidā. Un galu galā mums nāk arī vēlēšanas, tās nevar būt kaut kāda veida uh, iegans, kāpēc mēs šeit nevaram, nevarētu rīkoties. Nē, mums ir skaidri un gaiši jāpasaka, ka ir vajadzīgs tāds budžets 2013 un 2014 gadam, ko varam aizstāvēt vēlētāju acīs. Vismaz līdz šīm vēlēšanām. Nu, un tad pēc tam vēlētāji varēs izteikt savu, savu domu un savu viedokli, tā lai tad nākamais parlaments un nākamā komisija var pieņemt tālāko budžetu redzam tikai un vienīgi samazinājumus. 90 miljardu eiro ir samazinājums, 12 miljardu 13 un 14 gan ir pilnīgi skaidrs, ka, ka arī šī atšķirības starp maksājumiem un saistībām ir milzīgi liega. Jums ir jāpaskaidro, kā tad tas vispār ir iespējams. Mēs šeit skaidru gaišu esam pateicām, ka ja pastāv šāda, šāda atšķirība, tad nonākam reāli pie deficīta Eiropas lēmu mērogā. Un mums taču Eiropā ir skaidri un gaiši jāapmaksā tas, ko esam solījuši jo mums ir jābūt atbalstam dalību valstīm, un tas ir tas, ko mēs cenšamies panākt ar Eiropas budžetu. Trešām kārtām pašu resursi. Nekādas vienošanās par pašu resursiem. Vienīgais, ko redzam, ir kaut kādas varbūtības iespējas, kas tiek izteiktas. Nē, tā, tā mēs nedrīkstam uh, rīkoties. Šeit nebija vienošanās ne par PVN, ne par finanšu transakciju nodokli, un es domāju, ka jūs nesat izdarījuši visu, ko vajadzēja izdarīt. Nu, protams, ir vajadzīgs šis arī uh, vidusposma pārskats. Nu, lūk, un tagad papildus visām iepriekšējiem derogācijām un uh, atlaidēm, kas tika nodrošināts tāds, tāda tagad vajadzīga arī Dānijai, redzam. Tu šā, jūs vēl runājat par tika elastību un pārskatīšanu, bet kā tad jūs domājat to īstenot pēc diviem gadiem? Eiropā doma vienprātīgi tad iznāk pieņems lēmumu šādu pārskatīšanu neveikt? Nē, manuprāt, tas nav atbilstīgi. Mums ir jāskatās. Uh, Eh, uz to, kāda situācija būs pēc diviem gadiem. Vai tiešām domājat, ka tad situācija būs vienkāršāka? Šāda pārskatīšana tomēr ir vajadzīga. Bet tas ir tas instruments, kam jābūt atbilstīgam tā, lai piedāvātu arī mums iespēju izvēlēties lemt par tālāku budžetu. Līdz ar to es nedomāju, ka mēs esam nonākuši pie saprātīga rezultāta. Tas ir pilnīgi nesaprātīgi. Tas nav nācis no viedas padomas, no, no viedas Eiropa padomas, kas, kam tad parlaments varētu saprātīgā veidā piekrist. Nē, mums ir jāceras, ka budžets ir vajadzīgs, taču pētniecībai, novatorismai, nodarbinātībai un ir vajadzīgi kohēzijas fondi un tā tālāk. <coughs> ir, mums ir jādara vairāk nekā iepriekš, tāpēc, ka mums jācīnās pret krīzes dalību valstīs. Viņu dalību valstu budžeti taču ir samazināti, tad tieši tāpēc nedrīkstam salīdzināt Eiropas budžetu ar to budžetiem. Un tāpēc priekšādātāji es arī varu jums teikt, ka mēs šāda veida budžetu pilnīgi noteikti nevarēsim pieņemt. Sarunas sākumam varbūt jā, bet es jums saku, ka eh, šādā gadījumā tomēr tas nebūs pieņems. Šis budžets ir pilnīgi nepietiekams, tur trūks līdzekļu un līdzekļiem uh, ko mēs eh, tad pēc 2014. gada iz, izma, izmantosim, ir jābūt daudz citādākiem apmērā. Paldies, saka priekšādātājs. Tālāk došu vārdu Kalenen kungam, lūdzu. Thank you, Mr. President. Um... Paldies, priekšsēdētāji. Uh, Van Rompuy kungs savas grupas vārdās vēlētos pateikties par uh, to darbu, kas ir padarīts, lai panāktu šo vienošanos. Nu, mēs nesakām, ka darījums ir perfekts, taču mēs uzskatām, ka tas ir saprātīgs un pragmatisks kompromiss no vienas puses. Tas atcauc uz to valstu prasībām, kas vēlējās saprātīgi izlietot līdzekļus, un, protams, ka ir nepieciešams mainīt, eh, reformēt Eiropas Savienības budžetu, vēršot uz izaugsmi, nu, eh, atmetot Sobatskunga retoriku. Jāsaka, ka viņu prioritātes nav īsti eh, tādas Eiropas prioritātes, bet drīzāk gan Francijas govjus, tā teikt, interešu aizstāvība. Un mēs tiešām eh, vēlējāmies redzēt budžetu, kas būtu vērsts uz eh, konkurences paaugstināšanu. 40% budžeta tomēr joprojām aiziet lauksaimniecībai, kas, manuprāt, 21. Eh, gadsimtā ir neprāts. Nu, neesmu īsti pārsteigts par dažiem tādiem uh, pārējais eh, vecuma izpausmēm vienam otram kolēģim šeit, eh, bet, eh, nu, Eiropas resursi rodas no smagi strādājošiem cilvēkiem, kam nav nemaz viegli maksāt savus nodokļus. Un tāpēc diez vai var prasīt, lai viņi ar vairāk darītu un mazāk. Un kas, manuprāt, ir ievērojami, saistībā ar šo vienošanos. Visu lielāko grupu vadītāji šajā parlamentā eh, it kā gribēja mazāku eh, budžetu. Kamerons sen aicināja uz to, ka ir nepieciešams eh, saprātīgāk sadalīt līdzekļus. Arī citu partijas grupu pārstāvi bija par to, ka ir jātērē mazāk un saprātīgāk. Bet Es vēlētos padalīties ar kādu ēpastu, ko saņēmu. Nu, īstenībā ir daudz šādu ēpastu, bet šis ir īpaši interesants. Tas ir no EPP, bet jaunatnes e, daļas. Ko viņi domā par šo budžetu? Darījums pēc gariem sarunu mēnešiem pārstāv labu līdzsvaru EP, būtu jābalso atbildīgi un jāuzlū, jāņem vērā to, ka visā Eiropā notiek budžeta apgriešana un taupības uh, pasākumi. Tātad uh, eh, Tautas partijas jaunatnes grupa ir saprātīga šī ziņā. Nu, un jāsaka, ka budžets ir deficīta budžets, to, uz to norādīja daudz, bet jautājums, vai visi citi budžeti ir bijuši savādāki? vai tie visi ir bijuši e, nelikumīgi, nu beigsim šo politisko retoriku. Tās ir spēlītas. Un e, prezidents Štults to minēja savā uzstāšanās reizē padomēji. E, jautājums e, par e, slēgtu balsojumu. Mums ir jāatskaitās un jābūt atklātiem savu elektorātu priekšā, tas ir vissvarīgākais balsojums, un mums ir jāspēj aizstāvēt eh, savus viedokļus to nodokļu maksātāju vārdā, kas maksā Eiropas rēķinu. Šis nav perfekts darījums, bet ja parlaments vēlas eh, atbildīgi pildīt savus pienākumus, mums vajadzētu atbalstīt šo vienošanos. Ja eh, parlaments gatavojas vērsties pret padomi, nu es to nevarētu atbalstīt. Paldies, Kalnēn kungs, tālāk, nu, tālāk kungam vārds. Priekšsēdētāji, es biju uh, pamatīgi pārsteigts, ieslēdzot uh, televīzijas sestdienas rītā, uzzinot, ka es budžets reāli ir apgriests pirmo reizi. Es domāju, ak, Dievs, cik lieliski saprāts ir parādījies. Kamerons varbūt ir izcīnījis vēsturisku uzvaru saviem vēlētājiem, bet tad es domāju, pagaidiet, pagaidiet, bet kur ir detaļas? Un kā mēs sakām, kur ir gaļa Lielbritānijā? Un būtībā atbildi mēs neradām. Un kas tad atrodas lielopu gaļā Eiropā, kā visi zināt, zirga gaļa, un tad kā tad tas viss saskan ar budžetu? Tas viss ir pa tukšo jo uh, samazinājums ir par 36 miljoniem, un tas ir īstenībā sīkums. Britu nodokļu maksātāji tik un tā maksās vēl vairāk, jo mūsu iemaksas katru gadu palielināsies. Nu, var jau būt, ka tā ir neliela uzvara Kameronam, bet Lielbritānija tas nav labs risinājums. Mēs jau tā maksājam 53 miljonus dienā Eiropas budžetā, un mēs negribam maksāt vairāk organizācijai Eh, kuras eh, budžetu revīzijas palāta nav apstiprinājusi jau 18 gadus pēc kārtas. Un balsojums par budžetu aizklātā balsojumā, nu no kā tad jūs balz, baidāties no saviem nacionālajiem parlamentiem dalībvalstīs, vai arī baidāties no cilvēkiem, kas jūs ir ievēlējuši? Uh, Tātad balstī, balsot aizklāt par tik svarīgu jautājumu, kas ir saistīts ar jūsu pašu vēlētājiem taupības laikā, nu, tas nav uh, pieņemams uh, demokrātiskai organizācijai, jo mēs neesam nekāda banāna republika. Jo tas uh, vēl padziļinās neusticēšanos Eiropas Savienībai, un tā nav sagadīšanās, ka uh, Financial Times uh, so, uh, sabiedriskās domas ap aptaujas liecina, ka lielākā daļa Britu vēlētos izstāties no Eiropas Savienības. Tāpēc vēlētos apsveikt jūs un pateikties jums par to, ka esat parādījuši mums izējas durvis. Paldies, tālāk došu vārdu Liedāras kundzei, lūdzu. Ja, dank u wel. En uh, ik ben blij dat we allemaal hier zijn om van gedachten te wisselen. Uh, ik denk dat als er van de lid... Paldies, priekšsēdētāji. Uh, šī bija viedokļa apmaiņa, es tā sapratu. Nu, un nacionālajā līmenī notiek uh, budžeta samazinājums, un kāpēc tad Eiropas līmenī tam būtu jābūt savādāk? Arī mums ir jāprāda uh, apņēmība taupīt. Uh, Jo gal galā e, to visu maksā Eiropas pilsoņi, bet budžeta plāns, e, ko e, mēs tagad vērojam, šeit tas tikai palielinās sociālo izslēgšanu un nevarētu budžetu samazināt uz vistrūcīgāko rēķina, bet to tieši nozīmē šis budžets. Vānerumpēkungs, jūs Eh, tiešām apliecinājāt, ka dažādi prestīžu projekti, kā Galileo un citi, eh, ir nolikti vienā līmenī ar sociāliem projektiem, bet eh, krīzes laikā līdzekļi būtu jāveltī tieši tiem, kas cieši visvairāk. Dārgie prestižie projekti faktiski un līdzekļu palielinājums tiem nozīmē, ka līdzekļu pietrūks tiem, kam to vajag visvairāk jauniešiem. Uh, maziem un vidējiem uzņēmumiem. Es domāju, ka jaunie, jauniešiem veltītajā projektā līdzekļi tiks paņemti no citiem atkal sociāliem projektiem. Un beigu beigās tas samazinās sociālos budžetus visā Eiropā. Un tas tiešām samazinās piekļuvi līdzekļiem vistrūcīgākajiem eiropiešiem. Ja mēs nopietni ru gribam runāt par sociālo budžetu, tad jāsaka, ka ļoti maz kas ir saglabājies no tā, ko mēs esam prasījuši sākumā, piemēram, atbalsts gados vecākiem cilvēkiem un citiem projektiem ja mēs vēlamies uh, tiešām virzīties uz priekšu, sarunās par klimatu pārmaiņām tā tālāk, mm, jāskatās eh, atkal, ka eh, šeit līdzekļi nāk no uh, tā paša maciņa, kur atbalsts uh, KLP. Uh, Bet eh, šeit visa finansēšanas struktūra ir vērsta uz intensīvās lauksaimniecības veicināšanu, kas savukārt ir videi nedraudzīgs eh, paņēmiens. Un kas tad vispār beig beigās paliek tiešām vides pasākumiem? Mūsu grupai ir nepieņemami tas, ka eh, vīde tiek nostumta, vīdes problēmas tiek nostumtas kaut kur uh, malā. Mums tiešām, eh, mēs gribam redzēt ambiciozāks eh, finansējumu dažādiem vīdes pasākumiem. Šis nav ne sociāls, ne vidē draudzīgs budžets. Nav jau runa par to, ka ir vajadzīgs vairāk naudas, bet labāk jāiztērē tā, kas mums ir. Paldies, Lietārds kundze. Stāšanas kundze. Es gribu sākt ar pozitīvo Eiropas Savienības budžets samazinās, un tas ir labi. Un līdz šim, nu, tas ir bijis tā kā melnais caurums. Dalībvalsts šoreiz mēģina organizēt lietas savādāk, un tas ir pozitīvs pavērsiens. Nu, bet, diemžēl, e, šīs labās e, lietas, e, labā virzība ir nepietiekama. Lielā mērā, piemēram, kohēzijas eh, finansējums ir neefektīvs Austruma Eiropā un Dienvidē Eiropā. KLP eh, budžets 40% no kopējas budžeta arī tas ir pārmērīgi daudz, eh, birokrātu pārmērīgi augstās algas un arī lielie projekti. Tas viss nav nekāds pamats uh, priekam vismaz Nīderlandē. Viss ir atkarīgs no ekonomiskās izaugsmas, kur diemžēl ir klāt nēsoša. Parlaments varbūt kā bloķēs šo budžetu. Eh, nu, iemesls tam ir tāds, ka parlaments vēlētos, lai tas būtu savādāk. EPP vēlas vairāk vējā izmestas naudas, ja, Alde vēlas vairāk zinātnei, un uh, brīvas rokas uh, ar lielu, strādāt ar lielāku budžetu. Un ir jāskatās, kā uh, dažādās partijas sadarbojas ar uh, savām partijām um, dalību valstīs. Paskatieties, piemēram, uz Nīderlandes partijām, cik lielā mērā tās atbalsta federālistas Šulcu un Ferhorstadu. Uh, vai tādā veidā tiek aizstāvēta demokrātija Eiropā. Nu, Eiropas parlaments nebūtu nav tik demokrātisks un caurskatāms, lai gan viņi daudz run, lai gan viņi runā par uh, caurskatāmību, viņi vēlas redzēt uh, slēgtu, tātad aizslēgtu balsojumu. Paldies, Stašanas kundze, Barozo kungs, jums vārds. Mm -hmm. Eh, šī bija valstu valdību vadītāja vienošanās. Eiropas komisijai nav balsts tiesību, kā jūs zinat, šajos sanāksmēs, un tomēr es gribētu izmantot iespēju jums sacīt šādus vārdus. Pirmkārt, es saprotu bažas, ko lielākā daļa politisko rūpādītāju pauduši jautājums ir, ko darīsim tālāk. Es ticu, ka Eiropas Savienībā ir vajadzīgs daudzgadu finanšu plāns. Es zinu, ka daži no jums uzskata, ka var arī savādāk. Ar ikgads budžetiem nepiekrītu. Man jums jāsaka ļoti atklāti, ka es nepiekrītu. Kādēļ? Tāpēc, ka daži mūsu reģionu un valsts, tā, tie, kas ir visvājākie, tiem vajadzīgas investīcijas tagad. Ja mēs to atliksim, tā būs kļūda. Un, ja mums nebūs īsta daudzgadu finanšu plāna, tad es nedomāju, ka mēs varēsim pārliecinoši vienoties un saulaicīgi eh, par juridisko pamatu, kas mums ir nepieciešams, lai investētu sākot no 2014. gada 1. janvāra. Tādēļ mans aicinājums jums un padomēji ir iesaistīties nopietnās sarunās, lai panāktu rezultātu Eiropai, protams, paturot prātā vienmēr Eiropas atbildīgumu princips. Un savā ievadrunā jau es izteicos par to, kas varētu būt šis virziens īstām, nopietnām sarunām. Proti, elastībai e, tāda pienācīga pieeja. Atkārtošu, ko sacīšu savā ievadrunā, un ko es arī paudu Eiropadomu sanāksmē pašā. Bez pienācīgā dalības eh, līmeņa daudz gadu finanšu plāns, par ko vienojušies valsts valdību vadītāji, vienkārši nedarbosies. Komisija uzskata, ka 51,5 miljārdu eiro atšķirības starp saistībām un apropriācijām daudz, nākamā daudzgaļu finanšu plānā var tikai tad pieņemt, uh, jo mums ir specifiska un maksimāla elastība, lai ļautu Eiropas Savienībai izpildīt savas obligācijas, savus pienākumus, eh, ko te uzliek eh, līgums, eh, tajā skaitā līguma 323. pāns. Un, lai to panākt, mums ir nepieciešama iespēja pārnest līdzekļus no viena valsts, vienu gadu budžetu uz nākamo gadu un no vienas pozīcijas uz citu. Un tiešām, kad jūs sāksiet sarunas ar padome, un, protams, komisija labprāt jūs šajā sarunās atbalstīs, jums jāraugās ne tikai uz maksājumu uh, līmeni, tātad griestiem, kas noteikti, bet uz to, kas reāli tiek tērēts uh, no gadu uz gadu šajā visā daudzgadu finanšu plāna aptvertā periodā. Un ja es salīdzinu uh, šos daudzgadu finanšu plānu ar iepriekšējo, uh, radītāji ļoti daudz uh, izsaka. Uh, es vēl nevaru runāt par 2014. gadu, jo e, mēs vēl to īstenojam, bet līdz šim sešos daudzgadu finanšu pā, plānu gados mēs esam tērējuši vidēji 122,2 miljārdus ik gadus reāli. Reāls maksājums. Es nerunāju par saistībām vai mērķiem. Es runāju par reāliem maksājumiem vidēji. Nākamā daudzgad finanšu plānu periodām ar eh, kopējo maksājumu grieztiem, kas ir 908,4 miljārdi. Eh, šīs um, tēriņu līmenis var arī gadu sasniegt 129,7 miljārdus. Tas ir 7,5 miljārdi uh, vairāk uh, ik gadus šo septiņu gadu laikā. Protams, viss tagad atkarājas, nu labi, ne viss, bet lielākā daļa no tā, cik mēs Eh, reāli risināsim šo elastību. Tātad starp budžeta sadaļām un starp eh, gadiem. Jūs ziniet, kas katru gadu notiek. Daudz resursi tiek atgriezti dalībvalstīm, jo tie nav tikuši izlietoti. Tāda realitāte, kādi mēs kādi šodien saskarāmies. Tas ir lielākoties dalībvalstu nespējas dēļ eh, apgūt līdzekļus. Dažās ir neticam zem spēja apgūt līdzekļus. Tātad es domāju, ka ir iespējams, ja ir tiešām laba grība abās pusēs rast risinājumu, kas mums ļaus uh, panākt kompromisu beigās. Un tāpēc es skaidri paudu, šādā veidā šis budžets nedarbosies. Un es domāju, ka tas ir ļoti Eh, tie ir ļoti skaidri vārdi. Un es to saku jums, jo es sacīju tieši to paši arī sanāksmē, un tas tika ieprotokolēts Eiropadomu sanāksmes laikā. Bet ar pienācīgu elstības līmeni ne tikai eh, šie pārnesumi no gadu uz gadu, bet arī tātad eh, performances rezerve, pa ko Eiropadomu vienojas M plus 3 noteikums, kas ļauj dalībvalstīm, kas uh, nespēja eh, iztērēt līdzekļus divus gadus, bet tam uh, atlicina tātad trešo gadu to tēriņu, atļauj arī pārnes līdzekļus starp uh, pozīcijām, ir iespējams rast ceļu nākotnē. Taču es neapgalvoju, ka tas būs viegli, būs sarežģīts sarunas, esmu pārliecināts par to. Es, protams, esmu šo jautājumu jau pārnājis ne tikai ar Eiropas parlamentu priekšsēdi, bet arī ar padomas priekšsēdi tātad esošā prezidentūra, premjera Kenī kungu no īrijas, un esmu pārliecināts, ja būs labā griba, tad beigās mēs atradīsim kompromisu. Tādēļ, ka šis budžets vai šis daudzgad finanšu plāns ir, tam ir izšķiroša nozīme investīcijām un izaugsmē Eiropai, un lai panāktu solidaritāti un kohēziju, kas ir nepieciešami it īpaši mūsu uh, eh, visvājākiem eh, uh, reģioniem un valstīm izmisīgi vajadzīgi, jo ir Eiropā reāls sociāls uh, uh, um, katastrofas gadījumi Eiropā, un lūk mans aicinājums, ko es paužu Eiropa padomē, ja arī paudu to, es joprojām uzskatu, ka var panākt vienošanos, ja šis gars būs starp dalību valstīm un arī parlamentā. Paldies! Un tagad vārds padoms priekšsēdētājiem. Paldies, kolēģi! Paldies. Nu, pirmām kārtām gribu teikt, lūk, mums nevajag uzsākt tādas falšas, nepareizas debatas, nē, lūk, starp kaut kādiem labajiem eiropiešiem un sliktajiem eiropiešiem. Uh, Nu, lūk, par sliktajiem šobrīd tad tiek uzskatīt valstu un valdītāju vadītāji. Un nu, es tad negribu specifiski tad norādīt to, kur tad jūs uzskatāt tie labie eiropieši. Nu, es sevi uzskatu par labu eiropieti, tāpēc neuzsāksim šos debats uz nepareizām premisēm. Te nerunājām starp tiem, kas ir atbildīgi savā darbiem un tie, kas ir bezatbildīgi. Nē, tādas nav šīs debatas. Es neuzskatu, ka, lūk, viena vai otra puse izturētos bezatbildīgi. Protams, ka Eiropas budžets ir kompromisa rezultāts. Protams, katrs budžets ir kompromisa rezultāts. Un tas attiec arī uz nacionālajiem budžetiem nenoliedzami. Tas nekad nav bijis kaut kāds šedevrs vai skaistuma konkurss, kur katrs kaut ko skaistu izcēlis. Nē, viss ir kompromiss rezultāts. Kompromiss starp nacionālajām interesēm un Eiropas interesēm, vispārīgajām interesēm. Lūk, tas ir arī šajā gadījumā tieši tāds kompromiss starp tiem, kas vēlējās tādu politiku, kas būtu konsolidējoša politika, nu, citi to sauc lūk par taupības politiku un budžetu, un tad starp otru pusi, kas aizstāvēja izaugsmas politiku un nodarbinātības politiku un budžetu. Manuprāt, esam nonākuši pie ļoti laba kompromisa starp visam šīm dažādajām tendencēm. Protams, ka, protams, pastāv stratēģija šajā kopējā Eiropas budžetā. Stratēģija tur ir tāpēc, ka no vienas puses vienlaicīgi vēlamies samazināt izdevumu līmeni Un tas, protams, atbilst visām tām tiesībām, to vēlas visas dalībvalstis, bet tāpat laikā vēlamies piešķirt atbilstīgas privilēģijas, prioritātes tiem izdevumiem, kam ir pievienota vērtība, tiem izdevumiem, kas ļauj mums īstenot izaugsmas politiku. Un kas vienlaicīgi ļauj cīnīties arī pret nabadzību tādā veidā, gan Eiropas Savienības iekšienē, gan ārpus tās. Un te pastāv arī filozofija, te pastāv stratēģija, kas iestrādātu budžetā. Bet, protams, ka šī stratēģija tālāk jāpielāgo iespējamiem apstākļiem. Nu, tas ir pirmais apsvērums, ko gribēju teikt. Nu, neuzsāksim šīs debats uz nepareizām premisēm vēlreiz. Otrs novērojums. Šis budžets, diemžēl, diemžēl, veido 1% no IKP. Un pat tie, kas ir ārkārtīgi ambiciozi un aizstāv Eiropu, uh, Nekad neesmu dzirdējis viņam, viņus sakām to, ka vajadzētu vairāk procents no IKP, 1,5 vai 2. Nē, vienmēr runājam par vienu, 1,1, 1,4. Nu, tādas ir eh, tādas ļoti nelielas atšķirības Un līdz ar to kopumā, jāsaka, šķelšanās mūsu starpā nemaz nav uh, būtiska. Arī es labprāt redzētu šo budžetu daudz lielākos apmēros, bet pat jūs Eiropas parlamentā taču nesakāt, ka varētu panākt vienāšanos par budžetu, kas ietu krietni pāri vienam procentam no IKP. Un tāpēc šīs debatas faktiski jāieliek kontekstā, pareizajā kontekstā. Ar vienu procentu no IKP budžetu mēs nevaram atrisināt visas problēmas, kas saistīts ar bezdarbu, nabadzību, izaugsmas trūkumu un tā tālāk. Nē, tas ir tikai tāds papildus ieguldījums no Eiropas budžeta puses kopējā cīņā, kopējā politikā, kas jāīsteno dažādos līmeņos. Un, protams, arī nacionālā līmenī tajos, taj, īpaši tajos gadījumos, ka tur ir mazāk budžeta līdzekļu šajā taupības laikā. Eiropas budžets nav instruments, kas būs e, anticiklisks un varēs anticikliski darboties ar 1% e, apmēru. Tā tas nespēs darboties. Un mēs vēl varētu arī diskutēt par to, ko nozīmē šis anticikliskais budžets un tā tālāk. Tāpēc mums nepieciešams atcerēties samērīguma principu. Un nu, es jau jāsaka, te jums neteikšu neko jaunu, vai ne? Mm. Domāju, ka jūs visi par to esat labi informēti. Un vēl trešais novērojums. Jūs sakāt, lūk, jums nav skaidri, mēs nerunājam par skaidriem, bet par stratēģiju. Bet es jums teicu, ka stratēģija ir iestrādāta šai budžetā. Bet tad, kad runājam par budžetu, tad nerunāt par skaidriem būtu vienkārši absurdi. Ir jārunā par skaidriem. Un daudz jūs vidū teica, lūk, bet tas tikai atkārtojas no iepriekšējā gada, no gada uz gadu. Nu, nedrīkst šādā veidā banalizēt pilnīgi visu. Nu, nevaram tā trivializēt un vispārināt visu. Nē, nu atcerēsimies kaut vai par konkurences sadaļu un par izaugsmu nodarbinātību. Te ir pieaugums par 37%. Tas nav maznozīmīgs pieaugums, salīdzinoši, piemēram, lūk ar iepriekšējo daudzgadu finanšu plānu. 37 gadi, tas ir milzīgs pieaugums. Tas nav nekāds kopija paste, nekāda iepriekšēja datu iekopēšana jums šeit. Te mēs runājam par gigantisku pieaugumu, un tāpēc ir vajadzīgs atcerēties šo samērīgumu un proporcionalitāti, arī tad, kad runājam par skaitļiem. Vai šis ir budžets, eh, kas pēc savu raksturu ir antisociāls? Nu, nē. Mēs esam pa palielinājuši to daļu, kas paredzēts tieši nabadzīgākajām valstīm kohēzijas fonda ietvaros. Uh, Un tas relatīvi ir pieaugums pret to, kas tam vajadzīgs. Esam turklāt arī paturējuši arī programmu visnabadzīgākajiem, tieši tā kā komisija jau nu pat teica. Esam tāpat arī saglabājuši palīdzības programmu attīstības valstīm, attīstībai. Tāpat arī esam saglabājuši nepieciešami īstenīt tūkstošgads attīstības mērķus. Un turklāt pēdējā sarunu posmā šobrīd ir programma par šiem sešiem miljardiem atbalstu jauniešu bezdarba novēršanas programmai. Tas nozīmē, ka ir ekonomiska stratēģija, kas tāpat, ba, kas tāpat laikā strādā arī pie sociālajiem aspektiem. Kas attiec uz citiem aspektiem, tad šīs atšķirības starp maksājumiem un saistībām, tas ir tas, kam jūs pievērsāties. Jā, nu, es savu laiku biju par budžetu atbildīgais ministrs, un es jums varu pateikt, ka vienmēr ir bijusi atšķirība starp saistībām un starp maksājumiem, jo citādi jau nevajadzētu būt atsevišķi vēl šādiem posteņiem. 2005. gadā, un es ļoti labi zinu, ka par to jau tika teikts, lūk, Ferkovštāt kungs Jā, tas arī nav eh, personīgi pret jums, eh, Ferkoštāt kungs. Nē, nē, nē, ne, negribu šīs debats personīgā līmenī īstenot, bet 2005. gadā es gan nebiju, eh, nebiju premjers Beļģijā, tas bija kāds cits toreiz. Bet toreiz atšķirības starp, kredi, starp maksājumu saistību, apropriācijām un saistības apropriācijām bija 5,4%, un par to vispār nesākās nekādas diskusijas. Bet, nu, mēs runājam par 5,7% atšķirību. Bet pretēji tam, kas notika pirms septiņiem gadiem, šobrīd ļoti precīzi esam apsvēruši par, ar loģistikas, protams, ar komisijas palīdzību eh, par šiem jautājumiem un eh, esam tāpēc izsvēruši, kāpēc ir šīs atšķirības starp maksājumu saistībām un eh, starp maksājumu ap, apropriācijām un saistību apropriācijām visas saistība apropriācijas, kas nu jau pirms septiņiem gadiem ir pieņemtas, nonākam pie 998. Jā, ļaujiet man arī francisku pateikt, franču valodā jāsaka šie skaidri, izsaka, tiek izteikti pavisam citādi, bet eh, pa beļģu modēji 998. Un kad es, nu, veicu, lūk, visu šo saskait, saskaitīšanas vingrinājumus par maksājumiem, ko apstiprinājusi padomu un parlaments, mēs nonākam pie vairāk kā 100 miljardiem eiro. 178. Un tāpēc, protams, ka vienmēr pastāv atšķirība, bet šī liela atšķirība šobrīd ir tāpēc, ka esam jau paredzējuši šo elastības mehānismu. To saucam par maksimāl, maksimālās iespējamības principu. Par to, protams, vēl jā, jāvienojas, bet es domāju, ka par to ir vajadzīgs vēl plašs un dziļas diskusijas ar parlamentu. Nu, tā tad lūk trešais elements, kad es skatos uz saistību, uz maksājumu apropriācijām uz iepriekšējiem gadiem, nonāku pie 875 miljardiem kas ir par ievērojumu summu mazāk nekā pašais paredzētais, tātad 908 miljārdi. Un tāpēc šī problēma, kas saistīts ar maksājumiem un saistībām, protams, ir jānodod diskusijām ar skaitļiem, ar pagātnes piedāvāto liecību un pieredzi un nodrošinot, protams, atbilstīgu elastību. Un es domāju, ka tā ir problēma, ko iespējams pārvaldīt un atrasināt. Pēdējais, ko gribēju vēl teikt. Protams, ka sarunas ir vajadzīgas. Es esmu to atkārtojis atkal un atkal Eiropa padomā. Un mēs gal galā 30 stundas īstenojām sarunas Eiropa padomē. Un vienmēr tika teikts, lūk, lūk, ir vajadzīgi vēl tālāk panākt vienošanos ne tikai starp 27 dalībvalstīm, eh, bet jāsaka, ka tas nav procesa noslēgums, vēl jāpanāk vienošanās ar Eiropas parlamentu. Tas nozīmē, ka, protams, arī šajā tekstā ir kaut kādas iespējas piemēram, īpaši attiecībā uz elastīgumu, attiecībā uz pašu resursiem, attiecībā uz iespējumu pārskatīšanas politiku. Eiropa doma ir atvērta parlamenta idejām par šādu pārskatīšanas klauzulu, piemēram, bet, protams, jāņem vērā visi veidi nosacījumi, kas būtu tad ar to saistīti, jo par to ir vajadzīgs ļoti plašas diskusijas. Bet es, mēs ņēmām vērā Eiropas parlamentu viedokli un gribu tagad lūgt jums, lūko, pārdomāt par divām uh, lietām. Atcerēsimies, ka pāriet pie ikgadējiem budžetiem nu, nebūtu pareizi, jo tad tādā gadījumā nebūs nekādas perspektīvas. Un visas šīs saistības, kas uzņemtas pētniecības jomā, viņiem pietrūks perspektīvas. Pietrūks perspektīvas nevalstiskajām organizācijām, kas pieprasa mums šādu ilgtermiņu plānošanu. Visiem šiem jauniešiem, kas ir bez darba, nebūs perspektīvas. Visiem tiem, uh, kas liek milzu cerības uz zināmām jomām, kuras varam atbalstīt ar ilgada plānošanu. Un tāpēc gribu jūs lūgt pārdomāt šos jautājumus. Pārdomāt sešreiz pirms jūs nogriežat par pirms mēs pārējām par šiem, pie šiem ikgadējumiem budžetiem. Jo tad tādā gadījumā gan nonāksim pie vienkāršas atkārtošanās un kopija pēc. Atkal tiek iepriekšējiem, ja budžeti tiks pārlikt tādā pašā formā no gada uz gadu. Un Tad atkārtosies pēdējais 13. gads atkal un atkal. Un daudz gadu budžets dod būtisku perspektīvu, nākotnes izredzes, ba daudz vairāk nekā to darītu ikgadējie budžeti, kas turpinātos gadu no gadus, un kur mēs vienkārši katru gadu īstenot sarunas, zaudētu daudz enerģijas un laika, un nevarētu nekā nonākt pie kaut kā labāka. Un tāpēc šis daudzgad finanšu plāns ir instruments, kas ir politikai ļoti svarīgs. Tas turklāt ietver filozofiju un stratēģiju. Šajos ārkārtīgi nepateicīgajos apstākļos jūs taču to zinat, un tas, protams, ir kompromiss. Man jā, Tas, tas ir pilnīgi skaidrs, to nekaunos teikt, bet tāpat laikā zināms alternatīvas pastāv, un tāpēc gribētu jums, kā jau teicu, lūgt pārdomāt sešreiz pirms jūs nogriežat un pasakat nē eh, šim budžetam. Paldies, tagad aicināšu kolēģus izteikties lakoniski, eh, lai mēs varam pabeigt ja plānotajā laikā, un arī Van Rompuy kungam ir jādodas prom. Stasens kundze. Paldies, priekšsēdētāji. Es centīšos izteikties īsi. Abi kungi uh, raksturoja tehniskos aspektus, bet tas ir viens no veidiem, kā slēpt faktus, jo joprojām dalībvalsts ir tās, kas meks, maksā rēķinus, kā prezidents Šulcs sacīja. Faktiski eh, šis deficīts nozīmē, ka Eiropa ir bankrotējusi Un visbeidzot, eh, skandalos ir fakts, ka ir izskanējis aicinājums eh, aizklāti balsot. Pilsoņi no mums sagaida atklātību, un mēs tādi nesam. Paldies, Liotārds kundze. Jā, paldies, Van Rompuy kungs. mēs sakam nē, bet jūs uz laiku aizstāvat savu plānu, bet tas ir izgāzies. Nu, jāsaka, šeit jūs atkal cenšaties slēpties aiz eh, cipariem, jo galu galā uh, tomēr palīdzība tiek samazinātiem, kam eh, tā ir vajadzīga visvairāk, un tas šajos laikos nebūtu nav labs uh, solis. Es redzu jūsu plānā, ka ir šie trūkumi un ceru, ka jūs tos um, mainīsiet. Mēsešmit kungs. Paldies, priekšsēd. Es gribētu apsveikt komisiju un padomu, ka jūs esat panākuši šo vienošanos. Mums visiem ir jāvērtē, vai eh, Eiropiešu interesēm eh, tas ir labi vai slikti. Eh, Dānija saņem atlaidi, par to es priecājos, protams, bet ir arī samazinājums eh, kopējā lauksaimniecības politikai, un tomēr eh, Eiropas saimnes budžetā joprojām tā ir vislielākā pozīcija. Šie tēriņi ir labākā gadījumā nevajadzīgi, sliktākā gadījumā kaitīgi. Mēs neesam arī sama, eh, atrisinājuši šo problēmu ar pārvākšanos no Brīseles uz Strasbūru un apakaļ, neesam arī at, panākuši izcinājums ar kohēzijas fondiem un uh, <clears throat> struktūra fondiem, tas viss ir interesanti, bet pagājušā nedēļā eh, runa bija ne tikai eh, tik ļoti par eh, vienošanos saturu, bet bija interesanti vērot šo procesu ar parlamentu un padomu. Tātad 27 demokrātiski ievēlētas valdības, ne visas man ļoti patīk, bet tās ir demokrātiski ievēlētas. Atš... Tās atbildes nacionālajiem parlamentiem, un viņiem izdevās panākt kompromisu. Un tam pretī ir parlaments, kas nepārstāv pat Eiropas pilsoņu uh, pusi, uh, kuram nav pat drosmi šeit skaidri atklāt pateikt, kādu rezultātu tas atbalstīt, kāds būs šis balsojums pēc 14 dienām. Tā ir eh, politiska tāda kā satīra, un to jūs eh, priekšsēdi pārstāviet, tā tad eh, jūs pat negribat atklāt balsojumu. Eh, padomē ir vismaz atbildīgi ievēlēti uh, cilvēki, kas atbild savu parlamentu priekšā. Paldies, un tad Kalanan kungs vienu minūtu. Paldies, priekšsēdi pirmkārt. Es nezinu, vai. Kalanēna kungs, es nezinu, vai es pārstāvu labos vai sliktos Eiropiešus, bet es vēlētos minēt kādu lietu, ko neviens cits neminēja. Tā tad eh, sārunas eh, par ASV un Eiropas tirdzniecības nolīgumu. Nu, praksē tas nebūs tik vienkārši. Uh, bet eh, šīs nolīgums dos eh, vairāk Eiropai nekā eh, tur tās sīkās summas, par ko mēs te strīdamies Eiropas budžetā. Protams, ka visi vēlamies uzlabot budžetu, vēlamies, lai mazāk tiktu veltīts lauksaimniecībā, mazāk administratīvajām izmaksām. Un arī komisija un parlaments varētu tērēt drusku mazāk, taču sarunas notiks jebkurā gadījumā, un gal galā parlaments par to balsos Eh, un jāsaka, alternatīva arī gada budžetiem būs vēl sliktāk, bet ko mums nevajadzētu darīt, lai nekļūtu smieklīgi? Mums nevajadzētu balsot eh, pret šo budžetus eh, aizklāti. Mēs varam balsot pret, bet ja mēs to darīsim aizklāti, mēs tiešām kļūsim par apsmiekla objektu, ja mēs tā darīsim. Paldies. Durāns kundze, vienu minūtu. Paldies, priekšsēdētāji pāris lietas. Pirmām kārtām, jā, mēs varam izdzīvot bez daudzgada finanšu plāna. Gal galā pastāv pavisam ļoti likumīgi veidi, kā to darīt. Otrām kārtām šī filozofija, ko jūs īstenojat, nu jāsaka, tā nav saprotama. Es pirmkārt to īsti nesapratu, nedomāju, ka tā definē nākot. Otrām kāršam šīs daudzgadu finanšu saistības, taču ir, svar, ir attiec arī uz ikgadējiem budžetiem, Līdz ar to nevaram to izmantot kā argumentu, tāpēc, lūk, ja nebūs daudz gadu finanšu plāna, tad nebūs daudz gadu projektu. Tā nav taisnība. Jūs sakāt, lūk, ka ir samazināj, samazinājies gan saistību, gan maksājums. Jūs runājat par 37% palielinājumu šai daudzgadu finanšu plānā, bet jūs runājāt, ka, piemēram, KLP tiek nomar, samazināti milzīgi skaitļi, salīdzinot ar 2013. gadā. Ir jāpasaka visas šīs puses, jāatspoguļo visas monētas puses, tāpēc es jums ieteiktu arī jums pārdomāt sešais, pirms jūs nogriežat par visiem šiem svarīgajiem elementiem, pirms jūs nonākat pie definitīva un noslēdzoša secinājuma. Minūto. Erkoštāt kungs uz vienu minūtu lūdzu. First... Divas lietas vēl sacīt. Pirmkārt par. Uh, tērņiem, kas ir IKA budžetā. Tas tas pats summas. Viens A pozīcijā ir 50 miljārdi. 15 miljārdi, tātad, uh, un 14 gadam 15,6 miljārdi tas būtu. Tātad tas ir tā, tā pats summa šeit visiem. Jūsu pielikums, jūsu secinājuma pielikums. Tātad. Tas pats, kas bija 2016. gada budžetē. Tā tad nav atšķirība, vai jūs to dariet ar uh, ikgadējo uh, vai ar daudzgadu finanšu plānu. Otrakārt, ir pieaugušu parādu, deficītu problēmu. Jūs saciet, jā, tas bija kaut kad lielāks. Nē, tas aug. Un tāpēc priekšsēd, es priekšsēd konferencē prasīju izdalīt dokumentu, kurā es jums parādītu šo deficītu pieaugumu. Tas bija 60 miljārdi 2000. gadā, un tagad tas ir vairāk nekā 200 miljārdi, un tad tas kļūst par 300 miljārdiem. Es domāju, ka visiem tas ir jāredz. Uh, visiem parlamentā, ka šīs daudzgad finanšu plāns eh, rada struktūrālu deficītu. Tādēļ es lūdzu jūsu atļauju, ka šīs dokuments var tikt izglīts visiem, lai visi varētu redzēt, ko uh, padarīs šīs daudzgad finanšu plāns deficītu pieaugumjumā. Paldies, Ferhofštad kungs. Tagad Kalfins, četras minūtes. Priekšsēd. Priekšsēdētāji. Nu, ārkārtīgi grūti jums būs mūs pārliecināt, ka e, šis budžets, ko esat pieņēmuši, e, ir kaut, ir kaut, kas, kaut kāds Eiropas budžets. Kas tad tika sasniegts? Jūs esat sasnieguši kaut kādu minimālo kopsaucēju, mazāko kopsaucēju, un diemžēl divainā kārtā uh, nu, tas patīk atsevišķās aprindās. Tajās aprindās, kas vēlas noslāpēt, nožņaukt Eiropas politiku, tajās valstīs, kas vēlas atstāt Eiropas Savienību. Tas tad iznāk ir šis pamats, uz kā esat panākuši vienošanos budžetā. Dažāda grupa reakcija šeit parlamentā par to ļoti labi runā. Jūs redzat, kādas šeit ir bijušas reakcijas. Jūs turklāt teicāt, ka esat atvērts diskusijām, kuras pamatos būtu skaitļi un fakti. Jā, patiešām pastāv pieaugums 1A sadaļā, bet šis pieaugums pārsvarā ir uz eh, citu sadaļu rēķina, uz citu līniju rēķina. No kohēzijas tiek pārliek līdzekļu uz 1A, uz šo Connecting Europe instrumentu. Es jums arī varu dot skaidrus, piemēram, lūk, es savu par to, kāda izdevuma ir bijuši pētniecībā un tā tālāk. Es to jau nedarīšu, to es pats varu apskatīties, bet tur tiek parādīts, ka jau 2010. gadā 60 līdz 100 procenti e, vairāk izdevumu bijis tādās valstīs kā Koreja, Japāna, ASV tieši pētniecības jomā, un viņi turpinās šos līdzekļus palielināt, un līdz 2020. gadam mēs savukārt tikai saglabāsim to pašu līmeni, un tas būs krietni mazāk nekā viņiem. Jūs sakāt, lūk, Eiropas Savienības budžets tiks pēc tam palielināts, un tad mēs kaut kā panāksim šīs valstis, tas nav iespējams. Jūs runājat par jauniešu bezdarbu, jā, arī šis ir lielisks risinājums. Pastieties uz šo skaitli. 3 miljārdi ir jau pastāvošie pārējie nāk no Eiropas sociālā fonda bet te ir jauna līdzekļa, arī te es jums varēju sauli skaitus likt priekšā Eirozonas dalību valstīs, lai saglabātu jauniešu garantijas schēmas, pamatojoties uz Zviedru modeli, ir vajadzīgs 21 miljards gadā. Tikai Eirozonā vien. Nu tad pasīsimies, kas tad notiek ar šiem 30 miljardiem visā uh, Eiropā. Nu tad 6 miljardi septiņos gados. Kā tas ietekmēs situāciju? Ir jau ļoti skaisti runāt, lūk, kā mēs palīdzēsim jauniešiem bezdarba jomā, kādas politikas un tā tālāk, bet, kad paskatāties uz reālojiem skaidriem, redzam, ka tam būs pilnīgi minimāls, minimāli ietekme un tas neko nepalīdzēs. Un tas pats attiec uz kohēziju. Neto ziņā šie līdzekļi tiek samazināti. Jūs sakat, ka līdz 2020. gadam Eiropas ekonomika. Uh, būs kaut kādā veidā eh, pieaugusi šo līdzakļu rezultātā, jo to jūs nevarat apgalvot. Un visbeidzot, Ir, protams, pilnīgi skaidrs, un jūs arī teicāt, lūk, ka nav, ies, nav jau vajadz, nav noteikti tā, ka vairāk Eiropas nozīmē vairāk līdzekļu. Jūs teicāt, lūk, vairāk Eiropas nebūtu nezonīmē vairāk līdzekļus, bet mazākie naudas gan nozīmē mazāk Eiropas. Un to mēs redzam šajā budžetā. Un tā arī ir tā problēma. Dažiem jau tas ļoti labi patiktu, tam es ļoti labi, tam es ticu, jā, protams, jo viņi vēlas mazāk Eiropas, bet tāda nostāja šeit parlamentā nevalda. Mēs vēlamies, lai būtu spēcīgas Eiropas politikas, un tad, kad tiek runāts par elastību, tad jāsaka, elastība ir iespējams īstenot tikai tad, ja ir arī līdzekļi, uz ko to attiecināt. Barozo kungs, jūs runājat par elastību no gadu uz gadu, bet ja ir ļoti zem maksājuma līmeņa, tad jau nekas nebūs, ko pārvietot uz nākamajiem gadiem. Gluži otrādi, mēs atkal atgriezīsimies pie šīs vienprātības nostājas, kur katra valsts atkal varēs budžeta lēmums bloķēt. Mums nav šīs elastības šobrīd šeit. Jūs runājāt par lūk visām šīm vienprātības procedūrām un tālāk tām arī jābūt elastīgākām. Jā, mēs, protams, to gribētu veicināt, jo ja elastība tiek īstenota, tad tādā gadījumā arī padomē jābūt spējīgai pieņemt lēmumu nevis vienprātīgi, bet ar vairākumu. Tas iet roku rokā. Un tikai tā, es domāju, mēs varam virzīties uz priekšu, jo citādi, jāsaka, mēs runājam tikai skaistiem vārdiem, runājam par Eiropas mērogu saistībām, bet līdzekļu, ar ko tās īstenot, mums nav. Paldies, Kalfinkungs, un pēdējais runātājs būs Bēges kungs. Viņš runās 5 minūtes. Paldies, priekšsēdi. Vēlos jau sākumā sacīt, ka es uh, uh, piekrītu kolēģim Kalfinam ļoti lielā mērā un sacīt, ka sajūsma par Eiropadomas uh, secinājumiem ir visai ierobežota. Arī vai, pa sev to var teikt. Vienu jūs sapratāt attiecībā uz parlamentu pozīciju proti ka ir alternatīvas, ja eh, saruna rezultāts mūs neapmierinās. Un brīnājums eh, no tā, ka varētu nenotikt vienošanās, ka tas ir tik eh, šausmīgi un briesmīgi, nē. Taisn otrādi septiņu gadu plānojumu šana ir tik ērti kļūst visiem iesaistītiem, jo tā ļauj jums izvairīties no ikgadējas īstas budžeta debats, ko uh, padome ik gadu parlamentam neatvēl. Man jāsaka skaidri un gaiši komisijas prezidenta Barozu kungs, kā jūs šo rezultātu tik balti atmazgājat. Kalfins uh, kolēģis nu pat šos pētījumus skaļus uh, uh, piesauc Eiropā, lai vispār uh, neatpalikt vēl vairāk. Mums uh, kopumā Eiros budžetā un nacionālā budžetā ir vajadzīgi vairāk nekā 120 miljardi vairāk uh, pētniecībai un uh, inovācijām. Tātad eh, tas, kas budžetā ir paredzēts, ir skaisti un jauki, bet tas neatbilst uh, īstajām vajadzībām. Un gribētu sacīt vēl kaut ko. Uh, budžeta komitejas vadītājs Alāns Lamasūrs gan uh, padomē, gan komisijai, gan jums, Rampai kungs, ir rakstījis, mums ir 46 lapus ar secinājumiem un daudziem skaitļiem. Uh, Un man mazāk bažas par to, vai šeit ir 10 eh, vai 20 miljardi vairāk vai mazāk paredzēt, bet finanšu plānam ir jābūt vairāk nekā atlaižu un uh, uh, maksājumu uh, piešķiršana ES dalībvalstīm. Šeit trūkst Eiropeiskā gara. Un ja tagad dalībvalsts citē šos dokumentus mājās pie sevis, tad, kad struktūra fonda, lauksaimniecības politika un tā tālāk, ko visi viņi saņems, uh, un mēs šos skaitļus nevaram apskatīt, tad man mums jāsaka šeit un šobrīd. Vai nu mēs saņemsim šos dokumentus, vai arī mēs pat nesāksim sarunas. Ļoti skaidri jums to var teikt. Mums ir jābūt vienādai informācijas bāzē un caurskatāmie. Ja daži tad uztraucās, ka <clears throat> um, uh, var būt uh, slepenais balsojums, es arī esmu par atklātu balsojumu. Taču īsts skandāls ir tāds, ka ir Eh, likumdošanas eh, institūcija kā eh, padomu, kas visu savu darbu veic aiz slēgtām durvīm un nestrādā atklāti pilsoņu priekšā. Tas ir jāmaina. Ja mēs palūkojamies, ko Eiropa padomu pati savā gudrībā pēdējo desmit gadu gaitā ir nolēmusi par pētniecību, attīstību, transeiropas tī, transportīkliem, iekšē drošība, Eiropas loma pasaulē, tad tas nesakrīt ar šiem skaitļiem. Un to mēs arī vēl sarunu gaitā paudīsim. Un tad lūdzu, paņemiet politiskās prioritātes no galda, ko jūs tagad daudz gadu finanšu plānā negribat iekļaut. Pārpalikumu temats tika pieminēts. Un mēs zinām, ja šie skaitļi paliks tādi, kā tie ir, tad tiks atkal uh, pārbīdīts deficīts uz laiku pēc 2020. gada, un tas būs vēl dramatiskāk nekā tagad, tādēļ saku arī šeit. Pirms mēs vienojamies par jaunu daudzgadu finanšu plānu, uh, šis uh, pārnestais budžets ir jāatmaksā, un lai tas netiktu kā balasts pārnests nākamā daudzgadu uh, budžeta periodā. Elastība Eh, eh, pārskatīšana, kas ir šo uh, eh, apzīmējumu pelnījis, un budžeta viengabalainība, jo <clears throat> šeit būs ar vēl eiro facilitāts vai kaut kas tāds. Nē, nē, nē. Mums ir jābūt budžeta viengabalainībai, un elastība var būt tikai tāda, ja tā aptver visas maksājumus, visas saistības. Un atgādina, ka Lisabonas ratifikācijas procesā <clears throat> mēs esam zaudējuši pārskatīšanas elementi, kas mums deva lielāku elastību. Bez tā Galileo, piemēram, nekad nebūtu saņēmis papildu finansējumu. Tādēļ ir jauki, ka šeit durvis ir pavērtas secinājumos, bet tā ar to nepietiek netuvu. Un es piekrītu Verhofšat kungam skaidrgaiši. Pārskatīšanai jānotiek to, ka jaunam parlamentam ir jābūt tiesībām e, šo vienošanos atsaukt. Vispārējais būtu ne, nesaskanāta demokrātisko leģitimitāti. Un par pašlīdzekļu jautājumu šeit ir uh, klauzula, ka to varētu uh, paredzēt, un to vajadzētu izmantot. Un bez tā, ka daži dalībvalstis šo jauno finansējumu virzienā e, kustētos, es nevaru uh, e, finansējumu iedomāties. Un pēdējais. Tā, kad mēs tagad paši savus tekstus formulējam, kā mēs iedomājamies finanšu uh, plānu tad mums būs smarks darbs, mēs esam gatavi uh, uh, smagām un taisnīgām godīgām sarunām, bet es jums arī saku, ka mēs varam stādīties priekšā tikai tad, apstiprināt vienošanos un plenārsēdē to piedāvāt, kad mēs zināsim, kā daudzgadu finanšu programmu kvalitāti attīstīties, jo sarežģītāk šie skaitļi, jo vairāk mēs gribam uh, lai šīs politiskās prioritātes tiktu izpildīts un nevis e, tas, ko e, atsevišķi dalībvalsts iedomājas lauksaimniecības politikā vai struktūra politikā. Paldies, Bēgas kungs, paldies e, komisijas prezidentu Barozu, e, Van Rompoj kungs, sēdi ir slēgta.